Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de commission. Ah, labrīt, sākam budžeta komitejas sēdi. Mūsu vidū šorīt ir ah, lauksaimniecības ah, komitejas locekļi, priekšsēdētājs. Mm, arī ir ieradies, lai pie, piedalītos diskusijās par 2015. gada budžeta grozījumiem. Uh, un lauksaimniecības komitejas locekļi, kur gribēs izteikties šajā sakarā, viņiem arī dosim vārdu. Šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga, jo uh, mums priekšā savu samierināšanās sēde par 2014. gada budžeta grozījumiem un arī par 2015. gada budžeta projektu. Esam uh, vienojušies par mūsu sanāksmes darba kārtību. Jums uz galda priekšā ir dokumenti, gan ierobežotā apjomā, jo šobrīd pārējam uz eh, bezpapīru eh, darbu un internetā jūs varat eh, iegūt visus šos nepieciešamos dokumentus. Gribu atgādināt to, ka koordinātori pieņēma lēmums 22. oktobra sēdē, pirmām kārtām par iespēju iesniegt atzinuma projektu par uh, ekon uh, ziņojumu par Eiropas uh, gadu. Un šajā sakarā esam izlēmuši izmanto savu iekšējo komitejas uh, praksi un izstrādāsim uh, Uh, atzinumu par ekon ziņojumu. Pēc 15. oktobra die, uh, triloga koordinātori apstiprināja savu strateģisko skatījumu, un tas nozīmē, ka uh, samierināšanā vispirms tiks uh, izskatīta 2014. gada uh, Uh, grozījumi, un pēc tam tiks uh, izskatīts 2015. gada budžeta projekts. Par budžeta grozījumiem no 2 līdz 7 par šiem grozījumiem uh, koordinātori ir devuši savu piekrišanu, piekrišanu saglabāt šos budžeta grozījumus kā, tā, kā tādā pakotnē. Un 3. līdz 7. ziņojumam. Attiecīgi tur mēs šorīt veiksim tādu indikatīvu balsojumu. Tātad balsosim par Žerārda prēziņojumiem. Tālāk par 2014. 12, 12, 2015. gada budžetu, un te es runāju par lēmumiem, kas skār solidaritātes fondu un priekšlikumiem attiecībā uz uh, rezervu neparedzētiem gadījumiem. Šeit, šajā sakarībā, koordinātori izlēma balsot par šiem failiem tad, kad diskusijas uh, samierināšanās uh, procesā būs noslēgts. Un laika grafiks, kas ir uh, paredzēts, nozīmē, ka 20. Eh, novembrī mēs varēsim izskatīt šos eh, jautājumus. Tātad šāda informācija jums sanāksmes sākumā gribēju sniegt. Un tagad mēs varēsim iepazīties ar budžeta grozījumu 2015. Eh, gadam. Un es pateicos Kalniņo konzei par klātbūtni un aicinu pastāstīt par šo budžeta grozījumu lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Um... Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka mums ir iespēja pastāstīt par šo budžeta grozījumu. Kā jau parasti pirms samierināšanās procesa sākuma, par kur jūs arī nu pat runājāt, komisija ir ierosinājusi savu budžeta grozījumu, nākus klējā ar to, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju par uh, kopējo lauksemcības politiku. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, kādus mēs visi labi apzināmies, un ir tīpaši to, ka trūkst um, maksājuma apropriācija budžetā, šogad esam uh, piekopuši tādu stingru pieeju, izskatot šo budžeta grozījumu, lai varētu identificēt efektīvāko un iedarbīgāko veidu, lai izskatītu nepieciešamības uh, kopējo lauksemcības politikai tīri no budžeta viedokļa. Šis priekšlikums ir radījis vairākas jautājumas, un tieši tāpēc esmu pateicīga, ka lauksaimniecības komitejas locekļi šobrīd ir klāt sēdē, un mums ir iespēja uh, iepazīstināt ar šo vēstuli uh, budžeta komiteju. Izdevumi uh, lauksaimniecības garantija fonda ietvaros, tos finansē apropriācijas, par kurām ir nobalsots budžetā, un tāpat arī ir uh, asignētie ieņēmumi. Šie asignētie ieņēmumi izriet no finanšu korekcijām saistībā ar Eiropas uh, garantijas fonda izdevumiem, uh, kontu klīringu, dažādām neregularitātēm un nodevas piena ražotājiem, tad, ja viņi pārsniedz savas noteiktās piena kvotas. Budžeta grozījumā ir ņemti vērā arī uh, dažādi pārsniegumi 2014. gadā, kas automātiski tiek pārnesti un būs pieejami nākošam gadam, 2015. gadam. Šie asignētie ieņēmumi ļauj samazināt, tā teikt, svaigo apropriāciju apjomu tajā dokumentā, projektā, ko apstiprinājām pavasarī. Protams, ka ieņēmumi, kas ir asignēti lauksaimniecības politikai, tos var izmantot tikai garantijas fonda ietvaros, un tas eh, neskaitās, to nevar paredzēt kaut kādām jaunām saistību apropriācijām, tātad iekļaut šajā kategorijā. Tas nozīmē, ka asignētie ieņēmumi rod, dod papildus finanšu iespējas, eh, papildus garantijas fondu noteiktiem grieztiem jau. Es gribēju uzsvērt šo elementu, lai visiem būtu skaidrs, ka mēs ņemam vērā, ka šos aksignētos ieņēmumus var izmantot tikai lauksaimniecībai, un tātad tās ir vēl papildus apropriācijas, kas var tikt izmantotas lauksaimniecības politikai, papildus tiem ieņēmumiem, kas jau ir paredzēti budžetā. Budžeta grozījums. The EAGF financial means for 2015 by 17 million euros, as shown in, your, uh, in the table which is in front of you, which corresponds to Runājot par uh, prognozētajām nepieciešamībām, esam ņēmuši vērā aksignētos uh, ieņēmumus. Tie palielināsies par 465 miljoniem salīdzinot ar sākotnējo uh, prognozu, ko mēs izteicām šī gada sākumā. Un šie asignētie ieņēmumi vēlreiz atkārtoši tātad ir asignēti garantija fondam Un, attiecīgi, jaunās uh, apropriācijas var sam, sam, samazināt par 448 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka uh, notiek 448 miljonu samazinājums saistību un maksājuma apropriācijās uh, eh, garantija fondam. Saistība apropriācijas paliek otrajā kategorijā. Tātad šie apakšgriesti, šī marža samazinās pār 734 miljoniem eiro. Saistības saglabājas pilnībā pieejamas lauksaimniecības izdevumiem. Es gribētu uzstāt, uzsvērt trīs punktus. Mēs neņemam naudu nost lauksaimniecībai, gluži pretēji. Vairāk līdzekļu ir paredzēti EAGF pēc eh, budžeta grozījuma nekā tas bija pirms budžeta grozījuma. Mums vienkārši ir jāpiekoriģē summas eh, šīm budžeta apropriācijām, asignētajiem ieņēmumiem un EAGF eh, e budžeta apropriācijām, un būs vairāk līdzekļu. Mēs neņemam nekādus ieņēmumus uh, no AEGF, lai finansētu nelauksaimniecības darbības. Tas nav juridiski iespējams, un to mēs nedaram. Un uh, no piena nodevas uh, summa tā nāk asignētie ieņēmumi nevis kādiem konkrētiem pasākumiem, bet kopējiem EAGF izdevumiem. Nākošā slaidā ir paskaidrot konkrētāk ar šogad saistītu jautājumu, un tas ir, kā mēs finansējam ārkārtas pasākums saistot, saistībā ar um, Krievijai uzliktajām sankcijām un 2015. gada budžetu. Kā jūs zinat, lauksainicības gads uh, turpinās līdz 16. oktobrim. Tas nozīmē, ka ir kādi papildus izdevumi aiziet uz nākošo budžeta gadu. Uh, provizoriskās vajadzības nākošam gadam, rēģējot uz krīzi, ko radīs uh, Krievijas aizliegums ir 324 miljoni augļiem un dārziņiem un 20 miljoni piena sektoram. Tātad tas ir paredzēts uh, budžeta ietvaros, bet Krievijas embargo ir labs uh, piemērs tam, lai saprastu, kā tas viss darbojas. Eh, kad krīze sākās vasaras vidū, bet eh, par izdevumiem mēs atskaitamies pēc 16. oktobra, tad pašreizējos izdevumus nevar vairāk eh, izņemt no šī gada budžeta, un tas jau ir jāparedz tātad 2015. gada budžetā, un tieši tāpēc krīzes rezerve 2014. gadam nav izmantota, un mēs pilnībā saņemsim atmaksājumu 2015. gadā. Un uh, tur nāks kopā vēl 450 miljoni, kas tiks saskaitīti no tiešās palīdzības finanšu disciplīnas uh, ietvaros. Ja esam šādā situācijā, tad rodas jautājums, kādā veidā mēs tiksim galā ar krīzi, kas ir eh, radusies gada otrā pusē, vai krīzes rezerve nevar izmantot krīzei, kas notiek attiecīgi šī gada otrajā pusē, vai tas nozīmē, ka krīzes rezerve ir attiecināma tikai uz gada pirmo daļu? Nu, noteikti, ka nē. Uh, Tātad šāda problēmas bija jārisina, gatavojoties eh, budžeta grozījumam. Bet kādā veidā mēs varam izmantot šo krīzes rezervi? Kā mēs viņu varam eh, sākt izmantot? Tātad pirmais solis ir novērtēt uh, faktiskās vajadzības, balstoties uz to, cik pasākumi ir prasījuši līdzekļus. Otrām kārtām skatīties, vai apropriācijas jau ir pieejams attiecīgajās eh, budžeta eh, pozīcijās, ko izmantosim vispirms. Ja ar to pietiek, ja to nepietiek, tad jāskatās uz citiem ieņēmumiem, eh, kā piemēram šie asignēti ieņēmumi, un tas nav pilnīgi nereāli domāt, ka mums būs lielāki nekā paredzēts asignēti ieņēmumi, ja mēs skatāmies uz to, kā jau ir notikuši šie ieņēmumi un kādas ir diskusijas dalību valstīm attiecībā uz paredzētām korekcijām. Un visbeidzot, kad būs izsmelt šīs iespriekšējās opcijas, tad komisija ierosinās pārnesumu izmantojot rezervu atbilstoši 22. pantam. Par pirmo soli lai dot jums piemēru, kā šis process darbotos. Mums jau te ir uh, jaunumi balsoties uz uh, paziņojumiem no dalību valstīm attiecībā uz pirmo ārkārtas pasākumu pakotni augļiem dārzeņiem. Tātad informāciju saņēmām pagājušajā nedēļā tikai 30% no 37 miljoniem, es atvainojos, 37,3 miljoniem no sākotnējām uh, prognozes 120 miljonu. Tātad ir leģitīmas prasības. Tas tikai apstiprina priekšstatu, ka uh, tas pieprasījuma vilnis, ko mēs saņēmām septembrī, bija pārvērtāts pārāk uzpūsts. Budžets, ko bijām paredzējuši krīzes pasākumiem, iespējams, ir pārmērīgs, jo e, pasākumu reāla izmaksa ir daudz mazāk nekā tas reāli bija prognozēts. Uh, Sieru privātai uzglabāšanai situācija ir līdzīga. Schēmu vajadzēja komisijai apturēt, jo lielākā daļa prasību nāca no operatoriem, kur nekad vispār nav eksportējuši uz Krieviju. Tā ka pirmais, kas mums jādara, jāskatās, kāds ir faktu, uh, faktiskais apjoms, kādas ir tiešām reālās vajadzības, kas izriek no šīs uh, Krievijas aizlieguma krīzes. Aplūkojot visu šo notikumu secību un summas, šķiet, ka krīzes rezerve netiks izsmelta 2015. gadā. Jaunās prognozes attiecībā uz atlikušo summu ir 180 miljoni šobrīd, salīdzinot ar 88,7 miljoniem, kas bija paredzēta tad, kad ierosinājām budžeta grozījumu, un joprojām esam pašā sākumā tikai šajā procesā. Un pēdējais slaids attiecībā uz šo krīzi, jo tik tiešām jautājumu ir ļoti daudz un radušies tik daudz jautājumi un ir radusies šī iespēja, šī doma izmantot krīzes rezervi. Krīzes rezerve ir tāds pēdējais solis, tā jau ir iekļūta budžetā par summu 433 miljoni un neatkarībā no tās izmantošanas krīze tiek izma izveidota gada sākumā, samaznot tiešo palīdzību, un AGF e eh, faktiskais eh, izlietojums noteiks, vai šo krīzes eh, rezervu varēs izmantot un kādās summās. Tātad krīzes rezervas izmantošana būs atkarīga no faktiskās AGF e izmantošanas un at atlikušajām apreciācijām šajā uh, kategorijā. Tātad šobrīd nebūtu pareizi teikt, ka lauksaimniekiem ir jāmaksā no savas kabatas par krīzes uh, pasākumiem. Mans iespējas ir tāds, tad, kad mēs runājam par uh, reakciju un pieminam šo krīzes rezervi, tad mēs atceramies situāciju 2000. Tad mēs domājam par 2015. gadu par uh, finanšu disciplīnas pasākumiem. Šķiet, ka beidzot ir saprast, ka finanšu disciplīna nozīmē finanšu disciplīnu. Tad, kad 2017. gadā parādījās konkrēti cipari dokumentos, tad uh, viss šī informācija parādījās lauksniecības uh, dažādās publikācijās, negatīviem komentāriem, bet uh, are in a situation that allows almost Bet 2015. gads eh, paredz, ka finanšu disciplīnas eh, pasākumi tiks atmaksāti jau pašā gada sākumā. Šīs labās ziņas principā parādās eh, grozījuma vēstulē 1 2015, un tas principā mazina šo ļoti negatīvo reakciju sākumā, un lielākā daļa, kā mēs saprotam, varēs atmaksāt, bet finanšu disciplīnas princips ir iestrādāts budžeta procesā. Ko mēs ierosinam darīt? ar eh, pieejamām apropriācijām, kuras ir atbrīvots eh, pateicoties šiem asignētajiem ieņēmumiem. Mēs ierosinam eh, pārvietot maksājumus uz tām vajadzībām, kas pastāv citur budžetā. Pēdējo mēnešu laikā jau vairāk kārt esam runājuši par maksājuma apropriācijas situāciju. Jūs atceraties, ka komisārs Dominiks bija šeit un uh, prezentējis situāciju starp uh, iestāžu sanāksmē šeit uh, parlamentā. Kopš tiem laikiem komisija ir ierosinājusi to, ko mēs saucam par globālo transferu. Tas ir uh, sadalīt šīs maksājuma apropriācijas uh, tām budžeta daļām, kurām ir vairāk vajadzības šogad. Šis globālais transfers ir īpaši zēms, tas ir tikai 175 miljoni, kas nav nekāds pārsteigums, jo situācija budžetā ir ļoti, ļoti smaga. Priekšsēdētājs aicina runātāju runāt nedaudz lēnāk, jo notiek tulkošana. Jā, tā tad es centos paskaidrot, ko mēs ierosinam darīt attiecībā uz maksājumu apropriācijām, kuras atbrīvojas pateicoties papildus uh, asignētiem ieņēmumiem, kādus esam identificējuši. Tas, ko mēs ierosinam darīt, mēs aicinam Eh, pārlikt šīs maksām apropriācijas uz tām budžeta daļām, kurām ir lielākas šīs vajadzības. Jūs visi atcerieties, ka komisārs Dominiks sniedz prezentāciju šajā pašā telpā un skaidroja ļoti saspringto budžeta situāciju šogad. Pateicoties griestu samazinājumam jaunajai daudzgad finanšu skēmai, esam sarežģītā situācijā. Ir daudzas budžeta pozīcijas, kuras eh, jau tiek izsmeltas. Tas izskaidro to, ka globālais transfers ir ļoti mazs. Tātad tas būs tikai 175 miljoni, un tas ir eh, minimums tādā vēsturiskā izpratnē, kāds jebkad ir eh, identificēts. Tātad maksājuma apropriācijas, kas būtu pieejamas eh, pārnešanai. Tāpēc esam ierosinājuši budžeta grozījumā pārnest maksājumus 448 miljonu apjomā, lai izvairītos no tā, ka jāmaksā procenti par novēlotiem maksājumiem un lai samazinātu nesamaksāto rēķinu uzkrāšanos. Ierosinam pārnest maksājuma apropriācijas uz eh, vairākām kategorijām. Jūs varat redzēt šo priekšlikumu nākamajā slaidā. Tātad kāds ir mūsu priekšlikums runājot par programmām, kuras paredzētu stiprināt 2015. gadā eh, pārnestot maksājuma apropriācijas, kas uh, nāk no otrās kategorijas. Vairāk kā puse summas aizies uz 1A kategoriju 240 miljoni. <clears throat> Energoprojekti Eiropas uh, atvesļošanās plānā. Uh, tātad tur beidzot ir saņemti daudzi rēķini, par kuriem uh, novēlot maksājumu un būs jāmaksā droši vien procentu komisijai. Mēs tāpat negribam maksāt procentus par FPS 7. programmas noslēgšanu, kur komisijai joprojām ir jāizmaksā uh, priekšfinansējums uh, apvārsnes 2020, tātad lielākais daļums uh, šo apropriāciju tiek pārvietotas uz kategoriju 1A. Par otro kategoriju divas programmas par 51 miljonu kopā mēs gribētu pārcelt finansējumu Life Plus programmai, kur arī gribam izvairīties no tā, lai būtu jāmaksā procenti par novēlotiem maksājumiem, un tāpat ir jābeidz, jāpabeidz arī Eiropas zivsaimniecības fonda izmaksas. Uh, Gada beigās palielinās nesamaksāto rēķinu uh, skaits, tas uh, skar arī ceturto kategoriju, gan uh, sadarbības instrumentu un arī kaimiņattiecības instrumentu, kur mēs gribētu samazināt tātad šo nesamaksāto rēķinu uzkrāto kaudzi. Tātad šajā slaidā jūs skaidri gūstat ainu, ka mēs esam identificējuši iespēju tātad pārvietot uh, maksājuma apropriācijas un šīs, uh, tās aiziet uz attiecīgajiem uh, kategorijām 1A, 2 un 4. Tā tad šis ir noslēgums slaids. Varbūt uh, varētu noslēgt tagad, saka runātāji. Vai man tā darīt? Jā, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos priekšsēdētāji, man ir tikai uh, tehniski jautājumi šeit es dzirdu, neviens uh, to netulko čeha valodā. Nu labi, es varu klausīties arī angliski, bet neviens netulko no angļu valodas uz. Uh, Eh, čehu valodā, nu tad pasakiet, ka viss būs tikai angliski. Thank you very much. Oui. Et... Eh, bien. L'avez-vous It's okay. It's okay. Tā tad ir atrisināt tulkojuma problēma. Voilà, merci de de continuer sur ce rythme. Euh, jā, cienītā kundze, runātāji, turpiniet, bet tādā mierīgākā ritmā, saka priekšsēdētājs. Jā, paldies. Tā tad jā, esam nonākuši pie secinājumiem, un es atvainojos, jo šis ir uh, viens no tehniski sarežģītākajiem jautājumiem budžetā. Un ir ārkārtīgi grūti tik galā ar visu šo finanšu žargonu, tāpēc es pilnībā saprotu um, grūtības sekot, ja es runāju pārāk ātri. Tā, tad esam nonākuši pie secinājumiem, un es ceru, ka šī prezentācija ir sniegusi jums galvenos iemeslus, kāpēc komisija ir nākus klajā ar eh, šo grozījumu vēstuli 1.2015. Tātad galvenā doma ir tāda, ka grozījums palielina EAGF eh, izdevums salīdzinot ar 2015. gada budžeta projektu, lai paredzētu nepieciešamos izdevumus 2015. gadam, tāpat, lai varētu rēģēt arī uz Krievijas krīzi. Tas ir ļoti svarīgs uh, secinājums un fakts, ko nevajadzētu aizmirst šajās diskusijās. Otra galvenā ideja - budžeta grozījums balstās uz uh, finansējuma finansējuma ārkārtas pasākumiem. Pirmkārt, mums jāizmanto visas uh, budžeta līdzekļu pārcelšanas iespējas, jāizmanto krīzes rezerve tikai tad, ja tas ir nepieciešams, un tikai attiecīgajās nepieciešamās summās, un jāsaglabā Uh, attiecīgā marža uh, turpmākām krīzēm EAGF fonda ietvaros. Katrā ziņā mēs nevaram atbalstīt to, ka krīzes rezervi nevar izmantot otrā, gada otrajā pusē, ja krīze notiek gada otrajā pusē, vai arī to, ka mums nepieciešams saglabāt uh, atlikumus un rezerves un naudu, tātad paredzēt, ja nu kaut kas notiek, tad, kad mums citās budžeta kategorijās ir tik daudz dažādu vajadzību. Un tieši tāpēc eh, budžeta grozījums ierosina pārvietot maksājumus, lai varētu uh, sekt steidzams maksājuma vajadzības, uh, it īpaši 1A un 4 kategorijas ietveros. Liels paldies! Un mēs labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Merci, madame! Liels paldies par šo stāstījumu! kas bija ļoti tehnisks. Bet jāsaka, šis budžeta grozījums ir, darī, ir radījis diezgan daudz jautājumus un pat arī iebildums. Un kā uh, ir nepieciešams saskaņot uh, tehnisko un politisko argumentāciju šajā sakarībā, un tas arī ir mūsu viedokļu uh, apmaiņas nolūks. Un tāpēc arī ir klāt mūsu lauksaimniecības komitejas kolēģi. Jatenmakī kundze. Tātad jums jautājums. Vous avez la parole. Je parle finnois parce que le langue agriculteur est très très. Runāšu somu valodā, jo šī ir ļoti tehniska sadaļa, tā kā grib izmantot tūks. Un runāt franciski par budžetu man būtu šausmīgi sarežģīti esmu jauna deputāta, tāpēc man tas ir īpaši grūti, neesmu pieradusi pie visiem šiem budžeta terminiem. Es pat neesmu pārliecināta, vai, fra, vai, vai savā valodā mācēšu pareizos terminus izmantot, bet nu, es ceru, ka pratīšu un tūku uzminēs, ko es gribu teikt. Mans jautājums ir saistīts ar uh, Krievijas sankcijām un Krievijas noteiktiem ierobežojumiem kā mēs varam to atlīdzināt piena ražotājiem un kompensēt viņu zaudējumus, kad īsti tas notiks, kad viņi uh, saņems šīs kompensācijas. Uh, Lauksaimniecības padomu un iepriekšējais komisārs solīja, ka Baltijas un Somijas eh, piena ražotājiem būtu jau bijis jāsaņem visa šī te pakotnie jau šajā gadā, bet nu komisija ir lēmusi savādāk un nauda ir pārcelta ciņai pret ebolu un attīstības palīdzību. Nu, protams, tas arī viss ir svarīgi, par to jau neviens nešaubās, bet tā kā Eiropas Savienība apsolīja uh, kompensēt zaudējumus, uh, nu, baidzētu tomēr turēties pie saviem solījumiem, pildīt savus solījumus, turēties pie vārda un izmaksāt kompensācijas jau šogad. Tādēļ man bija prieks dzirdēt, ka kompensācija pakotne ir pat par lielu, un, un tad, ja nu situācija tāda ir, tad es brīnos, kāpēc tad komisija ir pieņēmusi lēmumu piensaimniekiem nemaksāt. Un, eh, un eh, nauda ir izņemta ārā no šīs kompensācija pakotnes, jau tās naudas ir par daudz. Tas ir visai dīvaini. Eh, zemnieki ir cit, nevienlīdzīgās situācijās. Dažiem zemniekiem maksā, citiem nē. Nu, kas tad mēs esam eh, pastulbāki ziemeļos un pārāk lēni rīkojamies? Iznāk, ka dienvidnieki saņem naudu, ziemeļnieki nē. Mēs esam par lēnu vai tā. Nu, kādēļ tad šī pārcelšana ir notikusi, kādēļ vieniem kompensācijas atņemtas, citiem samaksātas? Un es ceru, ka eh, jau šogad no šī gada budžeta mūsu zemnieks saņems eh, atlīdzību, jo šeit zaudējumi bija ļoti lieli un ir saimniecības, kurām ir nācies eh, apstādināt, apturēt darbību un ticība Eiropas Savienībai ir sagrauta, jo nevar vairs ticēt Eiropas apsolītiem. Paldies, Nirjādas kundzei vārdu. <clears throat> Well, Ireland has very strong concerns. Paldies, Sīrija arī satrauksies eh, par eh, šo te piedāvāto grozījumu. Eh, mēs zinām, pieņemot šo 1,3% tiešmaksājumiem apstiprināšana, un ja tur tie ir iekļauta arī 344 miljoni uh, kas ir paņemta no 2014. gada rezerves. Nu, es saprotu, ka tagad tiek domāts par īpašām pakotnēm Baltijas eh, valstīm un Somijai, un tas izsmels visu, un tad eh, nekas nepaliks īrie, kas ir tāda lauksaimniece. Un es negribu redzēt, ka mūsu zemniekus soda ar atņemot viņiem 1,3%. Mēs jau esam cietuši no lielopu gaļas uh, krīzes un vispār cenas Eiropā ir kritušās, tāpēc mums ļoti uztrauc tas, ka vēl kaut kas tiek apgriezts un no EAGF e kaut kas vispār aiziet prom, ņemot vērā budžeta uh, problēmas. Mēs saprotam, ka ir uh, sasprindzināta situācija visās kategorijās, bet izņemot naudu no EAGF nav nekāds labais risinājums. Paldies! Un tagad trešais jautājums, un pēc tam Kalviņo kundze atbildēs. Fernandes kungs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sākumā pateikties uh, Kavņo kundzei par sniegtiem skaidrojumiem, kas ir ļoti būtiski un uh, kas noteikti būs svarīgi mūsu lēmumu pieņemšanai. Un, uh, Eh, kas arī sniedz zinām skaidrojums. Pirmais jautājums ir ļoti skaidrs un vienkārši. Vai tas nozīmē, ka eh, kaut kādā veidā cietīs lauksēmnieki, vai šis budžeta grozījums kaut kādā veidā, nu, tā teikt, sodīs eh, lauksēmniekus? Tas ir mans jautājums pirmais ļoti skaidri un gaiši. Otrām kārtām runājot par 2015. gada budžetu, gribētu zināt, vai 2015. gadā uh, krīze, uh, ja tā pastiprināsies, pasliktināsies, vai būs kāds mehānisms, kas ļaus lauksaimniekiem saņemt uh, kompensāciju. Tāpēc, ka, piemēram, turpināsies šis Krievijas embargo vai, teiksim, iestāsies kāda cita krīze. Um, tā tad vēl precizēšu šajā otrajā jautājumā, ko ierosina komisija gadījumā tad, ja rezervē, krīzes rezervē paredzētā summa nebūs pietiekama, lai varētu reaģēt uz steidzamām vajadzībām. Tātad kādus risinājumus jūs ierosinat? Kādu pārliecību jūs varat mums sniegt attiecībā uz nepieciešamām garantijām, lai tātad pastāvētu šāds garantijas, ka šī, šis budžeta grozījums uh, ne tagad, ne arī nākotnē nekādā veidā nesodīs lauksainiekus, ja krīze eh, pasliktināsies un kāda risinājuma mums būs pieejami, ja gadījumā embargo saglabāsies un, ja, pieņemsim, mēs konstatēsim, ka pieejamās summas nav bijušas pietiekams. Paldies! Si, Paldies! Es aicinu Kalviņo kundzei sniegt atbildu šiem pirmiem trim jautājumiem, un pēc tam dosim eh, pāriem kolēģiem, kas ir vēlējuši izteikties un uzdot jautājumus komisijai. Madame Calvino, sur un... Kalviņo kundze, uh, tādā mierīgā ritmā lūdzu varētu. Yes, thank you. Jā, paldies, paldies par šiem jautājumiem, jo uh, tie atspoguļo tās reakcijas, kuras mēs jau esam šeit dzirdējuši, un tas viss ir saprotams, jo uh, visa šī te inženērija budžeta veidošanā ir ļoti sarežģīta un sarežģīta to izskaidrot, bet tā neatspoguļo mm, reāli to, ko šis grozījums eh, vēlas panākt. Ja, runājot par eh, to, kad tiks kompensēts pienražotājiem un citiem. Uh, kas zaudējuši. Nav pieņemts lēmums, un komisija neko nav izdarījusi 2014. Eh, gada ietvaros, lai kaut ko pārceltu uz kaut kurieni citurieni. Mēs šeit runājam tikai par 2015. gada budžetu. Uh, un kas vispār stāja spēkā tikai 16. oktobra, tā kā mēs runājam par nākamā gada budžetu. Nekas 14. gadā no lauksaimniecības nekur nav aizskaitīts prom. Šī gada budžetā ir pārpalikums, un, kurš, eh, un tas tiks pārcelts uz 15. gadu, es jau teicu. Zemnieki saņems kompensācijas un Ne š, tas nav šī gada budžetā ietverts, bet nākamā gada budžetā. Un tur eh, nav nekāda, eh, šis grozījums nekādā veidā neietekmēs eh, būdas kompetenci saņemšanu. Tātad šis kavēšanās, šo, šī kavēšanās nebūs dēļ šī te grozījuma. Jautājums par ietekmi jebkuriem papildus pasākumiem, kā tie varētu ietekmēt rezervi, un vai ir paredzēta īpaša kompensācija pakotne, kā es jau norādīju. Mums ir jāskatās uz pasākumu īstenošanu. Pasākumi ir pieņemti, par tiem ir no, nolemts, bet eh, tirgus situācijas dēļ uh, zemnieki nav uzskatījuši, ka tas būtu interesanti viņiem, un viņiem nav pieteikušies uz saņemšanu. Runājot par īstenošanu, piemēram, augļu un dārzeņu sektorā pasāk, pieteikumus pasākumiem ir tikai par 30%, un piena pasākums, starp citu, tur pieteicās eh, tādi pretendenti, kas vispār nav ietekmēti no šī te uh, mm, no šīs te krīzes, un tādēļ, lai īpaši mētētu uz vairāk cietušajām valstīm, Baltijas valsts un Somija, eh, tad arī viss šis pasākums tiek veikts. Un Fernandes kungams var atbildēt, ka mūsu pieeja ir tāda, kas ir atspoguļota šķiet, ka devītajā slaidā, ja jūs varbūt to varētu atrast atkal. Tā tad pieeja ir tāda, ka ārkārtas pasākumiem ir uh, jāsakāro, eh, jāsakārto eh, šie te mm, piešķīrumi, un rezervi ir jāizmanto tikai eh, par summām, kas nepieciešams. Un mums ir jānosaka apakšgriezti AGF, lai varētu atbildēt uz nākamajām krīzēm, un mēs nevaram paredzēt, kas uh, notiks, ja Krievija savu embargo paplašinās, nu nevaram taču mēs paredzēt visu šajā brīdī. Mums ir noteikta rezerve, kas ir pieejama, un to var aktivizēt uh, caur uh, budžeta grozījumu priekšlikumu. Un uh, nodaļa un kategorijas, kas attiec uz lauksaimniecību, tām ir ļoti labs nodrošinājums. Tātad mums ir apropriācija budžets, Mums ir rezerve, kas eh, saglabāsies EAGF eh, apakšgriestos, mums ir krīzes rezerve un virkne mehānismu, kas pastāv, lai varētu reaģēt uz neparedzētiem gadījumiem 2015. gadā bet mūsu uh, nostāja ir tāda, ka mums nav jāizmanto rezervi, ja mums ir citi iespējamie līdzekļi. Mēs skatāmies, kāds ir eh, visefektīvākais veids, kā finansēt papildus pasākums. Tātad atbildot uz uh, pēdējo jautājumu, ja krīze turpināsies un uh, budžets, uh, kas ir uh, paredzēts šajā grozījumā, uh, būs nepietiekams, mums joprojām ir rezerve, eh, ko mēs varēsim izmantot caur budžeta grozījumu nākamajam gadam. Bien, reprenons. Labi. Paldies, eh, Dinaldo kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, šīs grozījums, protams, eh, grozījuma priekšlikums ir izsaucis daudz bāžu un komentāru arī presē. Jā, nu tehniski tas ir sarežģīts, to mēs šodien ļoti labi redzējām, bet kas ir svarīgākais? Svarīgi, lai mēs saglabātu Eiropā savu lauksaimniecības nozari. Un mēs pietiekoši daudz esam runājuši par to, kā tikt garā ar uh, Krievijas uh, izraisītās krīzes sekām, bet ir svarīgi, lai Eiropa pildītu savas saistības kopējās lauksaimniecības uh, progra tātad, programmas ietvaros. Un jā, mēs jau iepriekš mobilizējam krīzes rezervi, tad pastāv risks, ka uh, mēs varam sastapties ar problēmām nākotnē, jo pastāv jau arī citas krīzes, ne tikai tās, kas ir saistīts ar Krieviju gan uh, lauksaimnieciskajā ražošanā, gan piensaimniecības sektorā. Manā reģionā, uh, piemēram, uh, ābolu audzēšana ir apdraudēta, piemēram, Mold nu, tirgus atvēršana Moldovai. Uh, ir radījus, radījis problēmas. Tā kā eh, piena kvotu sistēmas eh, izbēgšana arī radīs risku, būs pārprodukcija, un eh, Eiropa var nonākt grūtībās. Un par šīm grūtībām mēs sākam runāt jau pirms pieciem gadiem bet eh, piena eh, krīze var eh, pavisam negaidītā veidā ietekmēt, piemēram, lielopu gaļas tirgu, jo ļoti bieži lielopu gaļa ir piena uh, ražošanas blakus produkts. L'avenir de l'agriculture européenne si nous ne sommes pas capables de prévoir Nu, mums ir jādomā par lauksaimniecības nākotni, ja mēs nespēsim plāno, plānot un paredzēt eh, krīzes, un ja mēs iztērēsim visu rezervi šobrīd, tad eh, nākotnē mums nebūs iespēja tikt galā ar. Um, nākotnes krīzēm. Jā, es eh, gribēju nodot jums veicienus no kolēģis, kura nevarēs piedalīties un pieņemt eh, lēmumu uh, par šo te grozījumu. Lēmumu pieņemšanu mums jāatliek līdz ceturtdienas rītam, kad mēs pieņemsim lēmumu uh, pirms uh, samierināšanās procedūras. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tas viss ir ļoti interesanti. 48 miljoni eiro. Es gribēju pavaicāt, kādēļ mēs par to nebijām informēti jau pirms tam. Tieši padomē mēs mēģinām pieprasīt vairākas naudas, un tagad šādas ziņas varbūt nav pašas pareizākās. Jā, mēs tur runājām par uh, to, kas tiek sagaidīts, kādas ir uh, cenas tirgu, bet 2015. gadā šis budžets ir uh, aprēķināts no nu, ar tādu pašu tukša gaisa dēvu kā 2014. gada budžets. Tālāk uh, Krievijas embargo un palīdzība cietušajām valstīm. Jūs teicāt, ka. Uh, komisija šīs izmaksas eh, tagad ir apstādinājusi. Tātad jaunās prasības ir apstādināts. Ir arī aizdoms par krāpniecību nevien attiecībā uz uh, sieru izstrādājumiem, bet arī citiem. Ir valstis, kas ir saņa, pieprasījušas vairāk eh, eksporta atlīdzības nekā vispār kopīgā produkcija visa gada laikā vienā valstī. Uh, Gribēju pavaicāt, kādēļ komisija turpina izmaksāt līdzekļus, nestoties uz to, ka pastāv aizdomas par krāpniecību. Un ka pēc tam būs kaut kādas korekcijas gada beigās, un mēs saņemsim uh, šo naudu atpakaļ. Nu, mūsu deputātus dalību valstīs tas neapmierina. Mēs negribam, lai mūsu nodokļu maksātāji maksā kaut kādas soda naudas. Un tie cilvēki, kas ir uh, krāpušies, un no viņiem šo naudu varbūt nekad vairs nebūs iespējams piedzīt. Es domāju, ka mūsu nodokļu maksātāji nav pelnījuši šādu attieksmi, un mums tas nevar būt vienaldzīgi. Esmu patiešām vīlusies, jo tās diskusijas, kas līdz šim ir norisināšanās ar komisiju, vienmēr mēs dzirdējam vienu to pašu. Nu, neuztraucieties, Eiropas intereses ir aizsargātas, jūs jau savu naudu saņemsiet atpakaļ, bet mēs gribam aizsargāt arī nacionālās intereses, un e, cilvēki ir pelnījuši uzzināt patiesību. Mums ir jārīkojas nekavējoties. Tie ir mani jautājumi. Paldies! Paldies! Un tagad desekungam vārds, kurš ir uh, lauksaimniecības komitejas loceklis. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāja kungs! Es Eiropas parlamentā strādāju jau desmit gadus, pirmo reizi esmu ievēlēts budžeta komitejā. Man ir varbūt nedaudz sarežģīti saprast eh, visus šos piņķerus, ir ļoti grūti, ka Pēters Jārs nevarēja ierasties, viņš jau komitejā pie šī jautājuma strādāja, bet gribēju tomēr eh, šo to uh, atzīmēt. Es nesaprotu, kādēļ komisijai ir nepieciešams tik daudz laika, lai palīdzētu Baltijas un Somijas piensaimniekiem, ja jūs reāli strādājat strādājat lauksaimniecībā, Jūs, protams, nevarat saprast, kādēļ šeit viss tik ļoti tiek sarežģīts. Es tikos ar Latvijas un Somijas lauksaimniecības ministriem un vajadzēja padomāt par tādu pārdomātāku kompensācijas sistēmu mūsu uh, šie Baltijas un Somijas piensaimnieki saņēma 40 centus par pienu un tagad tie ir tikai 20 centi, tā tad piena cena ir samazinājusies divkārši, šo cilvēku eksistence ir burtiski apdraudēta. Uh, un nav pagaidām piedāvāta pietiekami laba palīdzības risinājuma. Es piedāvāju ļoti vienkāršu sistēmu, kas arī būtu noturīga pret krāpniecību. Uh, 4 centi ir, eh, tātad par 4 centiem ir samazinājusies piena cena visā eh, Baltijā, un eh, tātad te mēs runājam par 16% un 16 centiem, un te jau nav nepieciešami nekādi gari aprēķini, bet izstās, ka Eiropā mēs neprotam domāt vienkāršās kategorijās, un jāsaka, ka Baltijas piensaimniekiem mums ir jāraida pareizais politiskais signāls, ka tieši Krievi Krievijas krīzē esam rīcības spējīgi, bet, diemžēl, Eiropa tāda nav. Un uh, zemnieki vienkārši iet postā, ja viņi nesaņems šo naudu. mūsu uh, piensaimniekiem ir uh, jācīnās šajos grūtajos apstākļos un uh, viņu eksistence ir apdraudēta, mums tas ir jāņem vērā, mums ir jāsaprot, ka tas eh, šo apdraudējumu ir radījuši politiski apstākļi. Eiropai ir jārēģē. Kopīgi ar Paulo de Castro no SD un Džimu Nikolsonu no EKR, kā arī Jēnsu Rode no Aldes, esam sagatavojuši vēstuli prezidentam Junkeram. Tā tad nevar būt to tā, ka līdzekļi, kas ieplūst atpakaļ budžetā, tiek izmantot pēc tam citādāk. Un kas ir 400 miljonu eiro krīzes fondā? Nu, jāsaka, tā ir tāda mm, dzeram nauda, ja patiešām būs milzīga uh, krīze. Un 130 miljārdu uh, litra piena gadā. Uh, Ja eh, piena cena drastiski samazinās, eh, mēs te runājam par 6 miljārdiem eiro, ja tā samazināsies par 10 eh, centiem, tad mēs te runāsim par 13 miljārdu zaudējumu. Nu, ko tad līdzēs šie 400 miljoni tādā gadījumā? Nu, tas ir vienkārši smieklīgi. Un Ja šī nauda uh, gada beigās uh, netiek izmaksāta, nu tad tā būs tāda patiešām pamatīga krīze. Ir jāatrod šī nauda un līdzekļi, kas um, tiks atmaksāti atpakaļ gada beigās, tiem ir jāpaliek lauksaimniecības kategorijā un jādod šī nauda piensaimniekiem, lai viņi vispār nākotnē vēl varētu uzticēties Eiropai kaut maķenīt. Merci. Madame. Paldies, Kalviņā kundze, lūdzu atbildēt. Yes, thank you very much. Jā, liels paldies, ka man ir iespēja reaģēt. Varu tikai piekrist eh, šiem te politiskajiem uh, paziņojumiem par to, ka ir jā. Uh, pilda savi solījumi un saistības, kas ir, eh, uz, eh, ko esam uzņēmušies eh, kopējā lauksaimniecības politikā. Tie ir galvenie principi, bet jautājums, kā to izdarīt ar minimālām izmaksām, ņemot vērā pašreizējo budžeta situāciju, kāda mums Eiropas Savienībā ir. Grēslas kundzes komentārs. Nu, te es varu pateikt divas lietas. Pirmkārt, tas fakts, ka ir. Uh, liek līdzēkļi lauksaimniecības budžetā, nu tas nav nekāds pārsteigums, jo ir kaut kādi instrumenti, kas noteiktos apstākļos ir jākompensē un jāatmaksā gada beigās, un līdz ar to gada beigās vienmēr paliek kaut kāds pārpalikums. Un 900 uh, tas uh, pārpalikums, kas mums ir, uh, Mm, tātad eh, tas ir saistīts ar finanšu disciplīnas kompensāciju un neizmantoto krīzes rezervi. Tā kā tas ir normāli, ka eh, šīs te pārpalikums ir, eh, kurš tiek vai nu atmaksāts vai pārcelts uz nākamā gada budžetu atkarībā no tā, kas sastāda šo pārpalikumu. Un tā kā mēs cenšamies prognozēt, kādi uh, maksājumi būs jāparedz 2015. gadā saskaņā ar grozījumiem un korekcijām. Tad šīs korekcijas, kuras ir finanšu korekcijas, kuras pašlaik tiek apspriestas, to apspriež komisija un dalībvalsts, tam vajadzētu eh, novest pie lielākiem piešķirtajiem maksājumiem. Un tā kā 15. gada beigās eh, būs vēl lielāks pārpalikums. Uh, jo eh, šie papildus maksājumi nebūs efektīvi izmantoti gada laikā. Kas attiec uz atsauksmēm par krāpniecību, nu man nav informācijas par aizdomām par krāpšanu, bet eh, mēs esam eh, konstatējuši, ka daži pasākumi ir pārāk vispārīgi un nav precīzi mērķēti, un tāpēc tas ir ļāvis dažiem zemniekiem gūt labumu, pat tad, ja viņi nav uh, Uh, eksportējuši uz Krieviju, bet ņemot vērā pasākuma uh, steidzamību, uh, pasākums nebija precīzi mērķēts, bija pārāk vispārīgs, un tas noved mani pie cita jautājuma, par ko runāja vairāk parlamenta deputāti. Tātad pasākumi Baltikas, Baltijas valstīm un Somijai, kāpēc tie nav vēl pieņemti. Es nedomāju, ka tas ir komisijas, tā ir komisijas vaina jo lauksaimniecības padomē par to ir runāts nepārtraukt, bet mēs vēlamies pārliecināties, ka šie pasākumi ir precīzi mērķēti, un tieši tādēļ mums ir vajadzīgi objektīvi kriteriji, lai norādītu, kuri zemnieki tad varēs piekļūt šai palīdzībai un saņemt šīs kompensācijas. Un daži no jautājumiem ir diezgan sarežģīti, jo, piemēram, viens no indikatoriem ir objektīvā cena, un objektīvā cena, piemēram, Somijā ir relatīvi augsta mēs nebūsim sasnieguši līmeni, kas astaists no šādus pasākums. Lūk, to pašlaik apspriež lauksainiecības ministri, un tādēļ šī pakotne vēl nav pieņemta, lai palīdzētu Baltijas valstīm un Somijai, lai gan, protams, politiska vēlme rast efektīvu un precīzi mērķētu risinājumu šā problēma ir. Merci, madame. Paldies! Un tagad vārds Kuzmīku kungam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, situācija ir samilzus Krievijas sankciju dēļ. Tās nav atceltas. Un komisija piedāvāja atbrīvot uh, ārkārtas maržu nākamajā gadā, lai varētu izmaksāt kompensācijas cietušiem, bet Komisija teica, ka šeit ir uh, milzīgi pārpratumi, jo Krievijas sankcijas uh, noveda pie straujas cēnu pazemināšanās visiem lauksaimniecības izstrādājumiem, tajā skaitā Polijā. Uh, Dažos reģionos mēs runājam par 30-40% cenu kritumu un citos tie ir pat 70% salīdzinājumā ar situāciju pirms šīs krīzes. Un komisijas pārstāvis teica, ka kompensācijām paredzētie līdzekļi ir atvēlēti, bet šī palīdzība ir veidota tā, ka kompensāciju varēs iegūt tikai ļoti maz lauksaimnieku skaits. Ja mēs runājam par augļiem un dārzeņiem, kompensācijas tiek izmaksātas tiem uh, lauksaimniekiem, kas uh, iznīcina uh, savu ražu vai kas iz, izmanto NVO. Un embargo sekas, uh, protams, ir novedušas pie cēnu krītuma. Uh, visi, cieši visi tie lauksaimnieki, kas pārdod savus produktus tirgu, un ir jāpiedāvā atbalsts visiem šiem cilvēkiem, un e, tikai tad tas nāks par labu. Gribu teikt, ka šī problēma neatiecas tikai uz Baltiju un Somiju, arī uz Poliju lauksaimniecības produktus mēs pārdevām katru gadu par 1,5 miljardiem eiro gadā, tātad tā ir milzīga mūsu eksporta sastāvdaļa, un embargo ir nodarīta nodarījis milzīgu kaitējumu polijas lauksaimniekiem. Gribēju atkārtot komisijai, ka nākamā gada rezerves atbrīvošana nākamā gada, nu tas ir milzīgs pārpratums. Paldies! Merci. Paldies, Olbricht uh, kungs. Panie przewodniczący. Priekšsēdētāji. Es gribēju komisijas pārstāvim paskaidrot dažas detaļas. Debašu laikā izskanēja doma, ka ir jau izmaksātas zināmas kompensācijas, bet citi atkal teica, ka nekādas kompensācijas nav izmaksātas. Gribēju noskaidrot vienreiz pa visām reizēm, nu vai kaut kas ir izmaksāts vai nē. Es saprotu, ka kolēģi no lauksaimniecības komitejas zina, kādēļ līdzekļi joprojām nav izmaksāti. Tas nu dien ir ļoti, ļoti svarīgi, jo izskatās, ka vismaz budžeta komitejā mēs īsti nesaprotam, vai šie līdzekļi ir izmaksāti vai nē. Saskaņā ar komisijas pārstāvja teikto, nauda nav izmaksāta. Tagad par definīcijām budžeta komitejā mēs vēlamies precīzi definēt, kas ir šī krīžu rezerve. Šis jautājums ir nozīmīgs, jo pēc Krievijas uh, embargo ieviešanas radās milzīga krīze lauksaimniecības sektorā. Ja mēs to par tādu gribam uzskatīt, tad krīžu rezervi ir jāsāk izmantot. Un tagad vajadzētu pavaicāt, cik liela summa ir jāatbrīvo. Lauksaimniecības komiteja grib uzzināt, ko vairāk. Eiropas komisija teica, ka nākamam gadam būs nepieciešama aptuveni 350 miljonu eiro. Es saprotu, ka šīs ir uh, aplēses, bet uh, nav īsti skaidrs, kas tad ir jāatlīdzina un saskaņā ar kādiem tirgus kritērijiem tas notiks. Un jāsaprot, vai šī situācija atbilst uh, tam, uh, kādos apstākļos ir jāizmaksā šī krīža rezerve. Un vēl viens jautājums, kas ir svarīgs visiem, kas sako mūsu aktivitātēm. Tiek teikts, ka krīžu rezervi ir 1% no, tiem, eh, no tā finansējuma, kas pieejams saskaņā ar tiešmaksājumiem. Un politiķi saka, ka īsnībā lauksaimnieki iemaksās līdzekļus eh, nu, paši, ka tā tad būtiski tie, tā ir tiešmaksājuma nauda un nabaga zemnieki tā tad ar eh, vienā kabatā ieliekšo naudu un otrs to izņem. Bet komisija saka, ka tie līdzekļi, kas tiks izmaksāti 2015. gada laikā, nonāks atpakaļ pie zemniekiem eh, saskaņā ar pārpalikumu. Tika diskutēts, ka gada beigās būs kaut kādi pārpalikušie līdzekļi, bet mums ir eh, jārunā skaidra valoda, nu no kurienes tad šie līdzekļi nāks, vai tos paņems no zemnieku kabatām, no tiešmaksājumiem, vai šie līdzekļi tomēr gada beigās atgriezīsies. Tātad, vai līdzekļi ir izmaksāti vai nē, tas ir pirmais, ko gribēju pavaicāt. Otrām kārtām, kā definējam krīžu rezervi, vai šī situācija tātad atbilst šādam definējumam vai nē. Un trešām kārtām, līdzekļi, kas tiks paņemti no krīžu rezerves, vai tie nonāks atpakaļ pie zemniekiem, ņemot vērā pārplikumu gadu beigās. Paldies! Merci. Liels paldies, Kolmelkungs! Sicinām. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāatzīstas, ka šis dokuments, par ko šodien apspriežamies, eh, sākotnēji man pārsteidza. Pārsteidza tādēļ, ka eh, te ir parādījušies kaut kādi līdzekļi un rezumējot, man jāsaka, ka tas man patiešām uh, rada tādu apjukumu. Uh, es dzirdēju daudz neapmierinātības, un, protams, daudzi te izteica pretenzijas, protams, tās noteikti ir pamatotas, un komisijas pārstāve saka, nu, tā ir normāla lietu kārtība. Nu, tad es vispār neko vairs nesaprotu. Es nesaprotu, kādēļ mēs diskusijās uh, neievērojam uh, šo procedūru. Tātad, kāda ir uh, parastā procedūra? Un uh, Mums ir jāapzinās, ka ir nepieciešams caurskatāms budžets. Mēs līdzekļus varam izdot tikai tad, ja ir e, neapstrīdami fakti, un neapstrīdami fakti manā izpratnē ir tas, ka mums ir attiecīgs aplēses. Mēs te dzirdam visas iespējamās summas, Mm, vis visādus izdevumu kategorijas, nu, bet tas nevar būt fundaments, uz kura balstoties vienkārši tā izdot vairākus simtus miljonu eiro. Ir jābūt uzticamībai. Katrs, kas Eiropas Savienībā saka, ka viņš balstās uz mūsu solījumiem, nu tad šim cilvēkam ir jāsaņem sev uh, pienākošās naudiņa. Un ja mēs runājam par rezervi izmantošanu, mēs, jā, piedzīvojam krīzes aizvien no jauna. Tagad ņemot vērā pret Krievijas produktiem izvirzītās sankcijas, un es uzskatu, ka tiem, kas ir cietuši, ir jāpalīdz pēc iespējas ātrāk. Bet, protams, mums ir nepieciešams arī rezerves citādāk nākotnē, kad būs citas krīzes, mēs neko daudz nevarēsim darīt. Tādēļ ir jābūt tādai ļoti struktūrētai kopīgai paketei, kas varētu piedāvāt arī alternatīvas risinājumus, bet, protams, šīm alternatīvām ir jābūt ļoti labi izstrādātām, jo domājot par alternatīvām, pieņemsim arī šo kopīgo pakotni. Paldies! Merci, alors... Paldies, Kalviņo kundze, vai esat gatavi atbildēt uz šiem jautājumiem, kas nu pat eh, tika uzdoti? Yes, thank you very much again. Paldies. First of all, I, I can only agree with the uh, Paldies. Es varu tikai uh, piekrist tam godātajam deputātam, kas teica, ka krīze ļoti smagi ir skārus arī Poliju. Tieši tādēļ Polija vairāk nekā citas uh, dalībvalstis ir guvusi vislielāko labumu pateicoties uh, Uh, paketei, kas veltīta augļu un dārzeņu ražotājiem. Tie bija apmēram 70%. Mums tagad ir jādomā par otro pakotni, kas uh, varētu ņemt vērā citu dalību valstu vajadzības. Un, protams, mēs varam redzēt tādu sasaisti starp pieņemtajiem pasākumiem un valstīm, kas ir cietušas visvairāk embargo rezultātā. Tāda uh, jautājums par to, vai līdzekļi tika izmaksāti. Dalība valstis pašas izmaksā uh, kompensācijas saviem lauksaimniekiem, un komisija pēc tam šos līdzekļus atlīdzina uh, divu mēnešu laikā. Tātad pēc pakotnes stāšanās spēkā tas varētu notikt pēc diviem mēnešiem. Es, uh, ja jūs vēlaties, varu pateikt konkrēts datums, bet man tas no sākuma ir jāpārbauda. Uh, Otra pakotne joprojām turpinās, un tās ir dalība valstis, kam, kas izmaksā līdzekļus un pēc tam tos atlīdzina Eiropas Savienība. Tālāk tika uzdots jautājums par pasākumiem vai tie ir uh, sasaucas ar uh, krīžu rezerves definīciju. Protams, lauksaimnieki neizraisīja krīzi, nu, un es ceru, ka nevienu krīzi parasti neizraisa lauksaimnieki. Tātad krīžu rezervi var izmantot negaidītu situāciju gadījumā, kas ļoti spēcīgi ietekmē tirgu. Mēs un mūsu juridiskais dienests uzskatām, ka krīžu rezervi šādā situācijā var pilntiesīgi izmantot, un tas ir instruments, kas patiešām atbilst šai definīcijai vai 2015. gada beigās lauksaimnieks saņems šos līdzekļus. Nu, tas ir atkarīgs no pasākumu efektivitātes, no tā, vai uh, varēs pārlikt uh, maksājumu apropriācijas, vai mums būs jauni ienākumi nākamā gada beigās. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Nu, tagad es nevaru prognozēt, kas notiks nākamā gada beigās. Un mēs nevaram arī prognozēt, vai uh, pilnībā tiks izmantot šī krīzes rezerve un vai uh, tālāk netiks nauda atmaksāta mm, lauksamniekiem. Tātad tas būtu pārāk ar vēl kaut ko par to uh, spriest tieši šobrīd. Protams, mums ir nepieciešams caurskatāms process un kas notiek tieši šajā gada laikā. Tiek runāts par asignētajiem ienākumiem, mēs uh, savus skaitļus aktualizējam, mums tie ir jāanalizē visa gada garumā, un tad rudenī notiek uh, šī aktualizācija, un mēs izstrādājam grozījumu vēstuli. Nu jā, bet šis gads bija citādāks, un pirmo reizi mēs esam pieminējuši iespēju izmantot krīzes rezervi, uh, un tā vietā, lai krautu vienu rezervi virsū otrai un vienu asignējumu virsū otram, mēs esam sapratuši, cik līdzekļi tiek pārnesti no KLP paredzētās kategorijas uz citām kategorijām. Pirmo reizi budžeta disciplīna ir attiecas arī uz KLP un citas budžeta kategorijas cieši šī iemesla dēļ. Mēs, mūs nepārsteidz jūsu reakcija, bet es gribu teikt, ka ņemot vērā pašreizējo budžeta disciplīnu nebūtu atbildīgi uh, pieejamos līdzekļus nepārlikt uz citām kategorijām, tur, kur tas ir nepieciešams visakūtāk, ņemot vērā nu, šīs ļoti knapās maksājuma apropriācijas šogad. Jā, mums ir nepieciešams rezerves budžetā, it sevišķi kopējai lauksaimniecības politikai. Cik lielām jābūt šīm rezervēm? Nu, tāds jautājums rodas un par kādu maksu. Jā, paldies. Es tagad noslēgšu runātāju sarakstu. Vēl trīs kolēģi grib izteikties. Man kārkungs. Ďakujem, pán predseda E, dnes hovoríme naozaj o dôležitých a konkrétnych problémoch. Paldies! Mēs šodien runājam par ļoti svarīgām problēmām, un arī deputātu reakcija to pierāda. Kolēģi ir nobažījušies par daudz ko, un es viņus ļoti labi saprotu. Mums ir jāpalīdz mūsu lauksaimniekiem, kas cieš no konflikta Ukrainā un Krievijas embargo. Un ja mēs nepalīdzēsim pēc iespējas ātrāk mūsu lauksaimniekiem, tad uh, tirgu uh, skars uh, eh, milzīga tāda viļņošanās un satricinājuma. Bet nav tāda kopīga pārskata. Mēs runājam par nenokārtotām saistībām, neno, uh, nedzēstiem rēķiniem, un ja mēs to visu neaplūkosim. Uh, ar tādu skaidru skatu, tad eh, šī kopīgā struktūra patiešām cietīs. Mēs te runājam arī par dažādām sankcijām, un nesmu pārliecināts, vai vispār izdzīvos tie, kuru rēķini netiks nomaksāti. Kas atrisinās šīs problēmas? Vai šiem cilvēkiem palīdzēs valsts, vai eh, tā ir tāda vienota sistēma? Visās valstīs ir arī uh, soda naudas par kavēšanos un 25 miljārdi, kas joprojām nav samaksāti, nu tas mums varēs radīt milzīgas problēmas, gatavojot budžeta grozījumu. Tādēļ es varu piekrist referentei, ka trialoga laikā mums tas ir jāatrisina. ne no komisijas, ne no padomes neesmu dzirdējis nekādas risinājuma piedāvājums, un neviens no mums nezina, kā tas visu varētu ietekmēt. Un mums noteikti vajadzētu to aplūkot tādā kopsakarībā. Paldies! Merci, Monsieur Taron. Monsieur Taron. Tarant kungs, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka varbūt atkārtošu jautājumus, kas tika uzdoti, bet uh, man šķiet, ka pirms uh, samierināšanās mums ir nepieciešama lielāka skaidrība, un jo skaidrāk, jo labāk. Tātad šajos krīzes apstākļos un arī krīzes apstākļos piena sektorā, man ir liels šaubas par lauksaimniecības rezerves samazināšanu nākamā gada budžetā, un es pilnīgi noteikti dotu priekšroku tam, lai komisija meklētu citas opcijas uh, palielināt uh, līdzekļus tiešai reakcijai, kompensācijām Krievijas embargo laikā. Es saprotu, ka komisijai, protams, ir finanšu disciplīna un dažādi ierobežojumi un tā tālāk. Un uh, ir jāievēro arī uh, daudzgad finanšu schēmas griezti, veidot maksājumus, bet ir divi vienkārši jautājumi. Vai es pareizi saprotu, ka papildus uh, asignētie ieņēmumi uh, gar, lauksaimniecības garantijas fondam var tikt izmantot tikai, lai, samaks, lai palielinātu maksājumus, nesaistības. Un attiecīgi tad šie papildus ieņēmumi, ka tos nevar uh, izmantot, lai uzlabotu Eiropas Savienības reakciju uh, Krievijas embargo apstākļos. Notis jautājums, vai saistību un maksājumu apropriāciju palielināšana, neizmantojot lauksainicības krīzes rezervu, vai tas rada risku finanšu disciplīnas mehānismus. Un visbeidzot, nu, tā kā tāds uh, no lauksaimniecības politikas ārpus stāvošs cilvēks gribētu uzdot jautājumu. Komisija ir bijusi diezgan lēna savā atbildē. Un komisija teica, ka faktiski ir nepieciešami divi mēneši. Mums šķiet, ka divi mēneši tas ir, nu, tāds viens mirklis, divos mēnešos parasti neko nevar panākt, bet uh, uh goviju un tās īpašniekam divi mēneši tā var būt bezgalība. Paldies! Merci. Šorubīgi. Paldies, Rubikungs. Paldies. Krievijas krīze, protams, mūsu prātus nodarbina jau vairākus mēnešus, un arī Tagad tika dzirdēts, ka ir vienošanās ar komisāru Oettingeru, proti, ka tiks piešķirtas garantijas gāzes iepirkumiem Ukrainā. Gribēju pavaicāt, vai arī tas ir ņemts vērā budžetā. Un Vai ir jau eh, domāts eh, tātad no kuras kategorijas ko ņemt? Paldies. Tagad eh, komisijas pārstāvēja, ka viņa jau kundzei vārds atbildēm. Okay. Um, I'm going to give the floor. Labi. Tehniskajos jautājumos uh, došu vārdu kolēģim. Viņš paskaidros uh, visas tehniskās detaļas par finanšu disciplīnu. Par uh, šo vispārīgāko jautājumu. Jā, es domāju, ka Mums ir jāskatās, kāda ir kopējā aina 2015. gada budžetam, paturot prātā, ka lauksaimniecība ir viena no jomām, kurā nav nenomaksāta rēķina. Tātad tā nav joma, kura parasti ir pakļauta kaut kādai spriedzei no šī viedokļa. Un mēs, protams, negribētu, lai tas mainītos, bet vienkārši gribu norādīt, ka iespējams, ka tā ir viena budžeta joma, kura līdz šim nav bijusi pakļaut nekādai spriedzei šai ziņā. Par pēdējo jautājumu par eh, gāzes eh, iepirkšanu Ukrainā, ja es pareizi sapratu, nu tad man būs jāsazinās ar kolēģiem, lai viņi varētu sniegt atbildu šo jautājumu, ja jūs vēlaties. Pēc tam mēs varbūt divpusē varam to risināt, bet es pagaidām, man nav informācijas par šo konkrēto jautājumu. Un Silvāno, es tad došu vārdu savam kolēģim. Paldies. Priekšsādātāji, atbildēšu uz jautājumu par papildus asignētiem ieņēmumiem, vai tas attiecas tikai uz maksājuma apropriācijām vai arī uz saistību apropriācijām. Tas attiecas uz abiem mm, izdevumu veidiem garantija fondam lauksaimniecības jomā un tie ir nediferencētie izdevumi. Tātad saistības un, apropri... saistības un uh, maksājumi vienmēr iet roku rokā. Principā uh, Tāpēc arī nepastāv spriedze attiecībā uz izdevumu, uz maksājumu pusi lauksaimniecības jomā. Astagnētie ieņēmumi ļaus nodrošināt vairāk saistību un maksājumu, kas attiecīgi ar to iet kopā. Un, kā jau Kalniņo kundze skaidroja, svarīga ir tieši secība. Ja ir vairāk atgūto līdzekļu, vai arī 45 miljardi, kas ir pieejami, to īstenošana garantijas fondā. Un ja tas 2015. gadā netiek pilnībā izmantots, tad varētu būt iespēja tos vispirms izmantot līdzekļus pirms ķerties klāt eh, pie krīzes eh, rezervēm. Tālāk par finanšu disciplīnu. Tātad šajā secīgajā kārtībā tiek izmantotas atbilstošās eh, apropriācijas, tad notiek pārvietojumi, ja iespējams, tad ir pieejami uh, vēl papildus asignētie ieņēmumi, papildus tam, kas šobrīd ir prognozēts grozījumā. Tad mēs izmantojam krīzes rezervi, un arī ja to nav pieticis, tad ir iespēja veikt budžeta grozījumu, kas ņem līdzekļus no pieņemamās uh, maržas uh, uh garantijas fonda griestu ietvaros, lai varētu gūt papildus budžeta līdzekļus pieejamus. Tā tad tāda ir situācija, un šādu scenāriju mēs arī varam šobrīd paredzēt un ieskicēt. Paldies! Liels paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka ir nepieciešams pārvietot līdzekļus. Tehniski es saprotu komisiju un tās budžeta grozījumu. Bet gribu dot tādu ļoti, ļoti spēcīgu politisku signālu, jo politiski runājot, problēma ir skaidra un tīri vienkārša. Tehniski tas nav vienkārši. Bet signāls ir jānodot padomēji. Te ir runa par solidaritāti starp dalību valstīm. Un lauksaimnieki to neprasīja. Viņi deva savu piekrišanu, kā Eiropas Savienības pilsoņi, ka viņi piedalīsies šajā kopīgajā politikā, bet viņi neprasīja šādas sekas, tā ka jums ir jānodrošina tas, lai viņi justos, ka pret viņiem ir bijusi taisnīga attieksme pēc tam, kad viss būs pagājis. Tā tad jautājums ir par to, runa ir par solidaritāti starp dalību valstīm, un, kā es teicu, nepieciešams padomē dot signālu, Kā es teicu, es saprotu politisko problēmu, bet eh, tehniskās detaļas un risinājumu atstāju tiem, kam tas ir jādara, un tāpat arī signāls komisijai, un mums vienkārši ir jāsakārto, jāatrisina šis jautājums. Nevaram atstāt šos cilvēkus. Tādā situācijā kaut gan tehniski viss ir pareizi, un es arī darbojos samierināšanās komitejā, un es saprotu, ka mums ir jārūpējas par šiem neapmaksātiem rēķiniem, bet kā es teicu, šis ir mans signāls, ko arī gribu, lai jūs nododu tālāk. Paldies! Un, ja jūs, eh, ar jūs atļauju vēl pēdējais, eh, tad izteikšos es. Šī situācija ir eh, tāda ļoti sāpīga, jo ir uzkrājušies neapmaksātie rēķini. Un, ja tas tā nebūtu, tad komisijai varbūt nevajadzētu ķerties pie šī budžeta grozījuma. Un tas uh, attiecīgi tad varbūt neskārtu līdzekļus uh, šim lauksaimniecības fondam, tos varētu paredzēt citiem nolūkiem, un Kalviņo kundzi jūs uzklausot, man šķiet, ka uh, budžeta grozījuma pakotni 14. gadam ja tur būtu nepieciešama apstiprināšana padomē, ja būtu nepieciešama samierināšana, tad tas dot jums iespēju veikt nepieciešamos maksājumus. Bet es gribēju atgriezties pie šīs krīzes rezerves. Tā ir tāda inovatīva lieta. Eh, un šis jēdziens ir saistīts ar eh, daudzgadu finanšu schēmu 2014. un 2020. gadam. Un tā ir pirmā reize, kad 2014. gadā esam izveidojuši šo krīzes rezervi, un šī krīzes rezervi to uh, finansē uh, pirmā pīlāra ieņēmumi, tātad uh, ražošanas tiesības, un uh, lauksaimnieki paši principā to sēdz, un uh, no tā varētu izrietēt kaut kādu, nu tādu kā garantijas, kā apdrošināšanas sistēmu, tātad visi izmantojumi no šīs rezerves. Uh, citiem izmantojumiem eh, ne lauksaimnieku atbalstam, tad to visu diezgan stipri varētu un leģitīmi arī kritizēt. Tātad interesētās puses varētu šādu kritiku paust. Gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka um, ir smaga krīze piena un gaisa ražošanas sektorā, un uh, eh, cēna perspektīvas prognozes ir ārkārtīgi satraucošas, un uh, turpmākajos, tuvākajos mēnešos uh, noteikti uh, būs reakcija, varbūt pat plašāk nekā mēs domājam, un jāparedz noteikti kompensācijas pasākums, lai kaut kādā veidā mīkstinātu šo situāciju, kas apdraudz ļoti daudz ražotājus. Tā tad runātājs saraksts ir izsmelts. Šis uh, bija pēdējais izteikums, uh, kas vēsts Kalviņā kundzei, un tad jums vēl vārds atbildēt. Paldies! Jā, paldies, gribēju pateikties jums priekšsēdētāja kungs. Paldies, kas sniedzāt, devāt mums iespēju veikt šo viedokļu apmaiņu, kas bija ļoti bagātinoši interesanti un, manuprāt, arī skāra vissvarīgākos jautājumus, vissvarīgāko jautājumu, kopš esam nākuši klajā ar šo budžetu grozījumu. Mēs labi saprotam, kāds šeit ir politiskais jautājums pamatā. Un mēs no komisijas puses esam. Uh, nu, protams, noskaņot tam, lai rastu risinājumu lauksaimniekiem un nākam klajā ar risinājumu, bet esam atbildīgi par budžetu pārvaldīšanu un es domāju, ka mums uh, nākotnē nāksies runāt par šādiem jautājumiem, jo mums nāksies nodrošināt eh, nu, vēl tādu papildus elastību budžetam, eh, kas ir eh, daudzgad finanšu spējams ietvaros līdz 20. gadam. Jā, paldies, ar priekšsēdētājs. Tad te mēs arī liksim punktu attiecībā uz šo budžeta grozījumu, par ko mēs arī veicām viedokļu apmaiņu. Lauksaimniecības komiteja tātad balstīsies uz šo budžeta grozījumu savā nākošajā sanāksmē, runās laikam par to ceturtdien no rīta, ja nemaldos. Un mēs budžeta komitejas locekļi varēsim pievienoties lauksaimniecības komitejas sēdē. Un Zabalkundze arī ir paudusi interesi piedalīties, un es domāju, ka arī citi varbūt mūsu komitejas locekļi gribēs tur paviesoties. Tātad paldies komisijas lauksaimniecības komitejas locekļiem, kas mums pievienojās šorīt, un uh, atvainojos Jārkungam, kurš Jārkunga vietā, kurš ir referents un nevarēja mums pievienoties. Tagad mēs runāsim par uh, budžeta grozījumiem 2014. gadam, un es došu vārdu tagad priekungam, kurš ir referents. Uh, un, uh, Pavarēs mums pastāstīt par šiem projektiem, par kuriem vēl neesam balsojuši, un varbūt šorīt mēs varēsim veikt tādu indiktīvu balsojumu par šiem grozījumu projektiem. Deprēkungs, jums vārds. Uh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšnēdētāji. Tā tad, kā jau parasts, gribētu atgādināt kolēģiem, kāda ir mūsu stratēģija, kādu līdz šim esam nosprauduši, un uh, atkārtošu to tad dažos vārdos. Pirmām kārtām. Uh, politiskā grupa vienprātīgi ir prasījusi un arī lēmusi um, panākt vienošanos ar padomi pār 2014. Uh, gada budžeta grozījumu projektu, Uh, pirms pienošanās uh, par 2015. gadu budžetu. Otrām kārtām uh, attiecīgi izlēmām kopā aplūkot budžeta grozījumu projektu numur divi. Pirmais, tas jau ir izskatīts, bet tā tad otro, otro līdz septītajam ieskaitot septīto. Un tāpēc arī iepriekšējā plenāra sēdē mēs apstiprinājām budžeta grozījumu projektu numur divi kuru citādā veidā mēs nevarētu mainīt, un attiecīgie uh, līdzekļi tad varētu nonākt tieši dalību valsts kabatās. Uh, kā jau jūs uh, ierosinājāt, tā kā padomu vēl nav izteikusies uh, par visiem grozījumiem, tikai par otro, tad mums nav iespēja balsot plenārsēdē. sēdē par eh, pozīciju par eh, visiem pārējiem budžeta grozījumu projektiem, jo eh, parasti, jo mums vajadzētu sākt sestajā šo darbu līdz, lai pabeigtu 14. ja es pareizi esmu sapratis, cik es saprotu, priekšsādātājs teica, ir kaut kādas problēmas ar laika grafiku, bet tā kā mums nav iespēja nospraust precīzi pozīciju plenārsēdē, es gribētu, lai mēs šodien Eh, saņemtu tādu kā indiktīvu balsojumu, tādu kā pozīciju par visiem šiem eh, ziņojumiem, par katru šo budžeta grozījumu projektu. Un loģika ir tāda, ka mēs kopā, integrētā veidā skatāmies uz to visu. Mēs gribam, prasam, lai par to tiktu balsots kopā un lai padomu attiecīgi arī to pieņemtu. Tātad, eh, runājot par trešo grozījumu, Tur ir eh, galvenokārt runa par 460 eh, miljārdiem eiro, kas eh, ir jāizmanto ne tikai griestu maržas ietvaros, bet tur ir runa arī par contingency margin, par rezervi neparedzētiem gadījumiem. Un budžeta grozījums tur nepieciešams uh, saskaņot to ar ziņojumu numur 6, kur runāts par rezervas mobilizēšanu 2014. gadam, jo, lai mobilizētu šo rezervu, šo māžu, ir nepieciešams mm, ļoti precīzi dokuments uh, sastajā punktā. Tālāk ceturtais un piektais budžeta grozījuma projekts. E, tie jau jums ir prezentēti. Tur arī ir runa par solidaritātes fonda izmantošanu. Un runājot par 6 un 7 budžeta grozījumu projektu, tos vēl jāprezentē, un te es gribētu lūgt komisijai, tīpaši attiecībā uz 6 budžeta grozījumu uh, projektu, tā tad uh, eh, pastāstīt mums par to saturu, jo uh, katrs ir eh, diezgan atšķirīgs un būtisks, bet, kā es teicu, visā visumā, es domāju, mēs varētu censties apstiprināt visus šos budžeta eh, grozījumus no 2 līdz 7 kopā. Kalviņo kundzei vārds. Tātad par sesto grozījumu. Es arī centīšos nu šoreiz runāt lēnāk un pēc iespējas skaidrāk, jo runājot par sesto budžeta grozījumu atkal, tas ir ļoti kompleks un sarežģīts. Tātad budžeta grozījums numur 6 projekts principā ir saistīts ar tradicionālo pašu resursu PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšanu. Uh, balstoties uz ieņēmumiem no dažādiem pašu resursiem. Tātad šī gadā mums ir eh, pozitīvi jaunumi, eh, muitas ieņēmumi ir augstāki nekā pēc prognozes, bet PVN ieņēmumi savukārt ir samazinājušies. Un ir trešais elements, kas ir IKP līdzsvars un tas ir saistīts ar e, IKP saskaņo, e, NKI saskaņošanu dažādās e, dalību valstīs. Tas ir process, kas notiek katru gadu un pamatojas uz virkni sanāksmēm. Uh, Eh, kur tiec tehniskie darbinieki, statistikas eh, pārvalžu vadītāji, un kopā ar Eurostatu viņi izskata šos datus, un tad vienojas, ka, lūk, tas ir datu kopums, kas tiks izmantots pašu resursu prognožu e, nolūkiem. Un šis process šī gadā arī ir noslēdzies, tas izraisīja virkni spēcīgu reakciju dažās dalību valstīs, jo pielāgojumi ir bijuši ārkārtīgi augsti salīdzinot NKI bilances. Nu, kas ir šo pārskatu pamatā? Dalība valstis ir izdarījušas grozījums tajā, kādus datus tās iesniedz, lai noteiktu NKI iepriekšējos gados, un ir uzlaboti avoti, metodes, kas tiek izmantotas eh, pēc diskusijām ar Eurostat. Un tas viss ir izraisījis šīs izmaiņas. Ko mēs piedāvājam eh, budžeta grozījuma projektā numur 6? Vispirms palielināt tradicionālos eh, pašu resursus par 420 miljoniem, pamatojoties uz muitas ieņēmumu pieaugumu 285% negatīvu bilance PVN ieņēmiem un 9,8 miljoni, m, mm, lai kompensētu papildus ienākumus, kas eh, ra, ienāks budžetā no uh, automātiskā NKI iemaksu prognožu pārskatīšanas. Un līdz 1. decembrim uh, dalībvalstīm ir Eiropas budžetā jāiemaksā apmēram 9 miljārdi, kas mums nav vajadzīgi, jo mums ir pašu resursus pietiekoši ieņēmumi un papildus ieņēmumi, ko esam saņēmuši šajā gadā, un jūs par to zināt, tie nāk no uh, budžeta grozījuma projekta numur 4 Un tieši tādēļ mēs piedāvājam šo naudu atgriezt dalībvalstim. Tā tad tā ir vajadzētu būt pozitīvai ziņai priekš dalībvalstīm, taču relatīvās dažādu valstu iemaksas ir izmainījušās, ņemot vērā NKI izmaksas uh, prognožu pārskatīšanu. Un e, dalībvalstīm ir bijis iespēja pārskatīt savu NKI un līdz ar to tām ir eh, jāmaksā lielāka proporcija eh, kopējā budžetā. Un tādēļ jautājums par to, eh, kas dabūs naudu atpakaļ un kam būs jāiemaksā papildus Eiropas budžetā, nu tas padomē jau ir izraisījis vairākus strīdus. Un būtībā budžeta grozījuma numur 6 projekts paredz naudas atmaksu dalību valstīm, jo mums pašlaik nav vajadzīgi papildus līdzekļi. Numur septiņi, tas ir e, cits, e, tam ir cits raksturs, tur ir runa par Eiropas Savienības solidaritātes fonda mobilizāciju, un tas ir saistīts ar plūdiem Serbijā, Horvātijā 2014. gada maijā un Bulgārijā jūnijā šajā gadā. Un māja mēneša laikā no ļoti slikta laika cieta arī e, Serbija un Horvātija, kas noved pie vissliktākajiem uh, vispār postījumiem, kas ir uh, eh, nodarījuši postījums tūkstošiem mājasaimniecību un izpostījuši infrastruktūru. Un tāda pati situācija atkārtojās arī Bulgārijā. Un uh, komisija ir izpētījusi trīs dalību valstu pieteikumus saskaņā ar Solidaritātes fondu un 18 miljoni ir nolemts piešķirt trīs eh, cietušajām valstīm. Liels paldies! Jūsu stāstījums, protams, rada zināms jautājums, īpaši no uh, D. kundzes puses. Yes, uh, as you said. Jā, nu kā jūs teicāt, tad situācija ar budžeta grozījumu numur 6 un par to, kādas reakcijas ir eh, vērojams padomē. Es apsveicu uz jūsu viedokli. Tas nebija tehnisks, tas kļuva arī par politisku raksturu jautājumu. Un vadības nespēja politiski to pareizi prezentēt, to ir eh, padarījušas vēl smagāku un mm, razīs ļoti grūti, tātad ļoti nepieņēmamu. Tas nav vienkārši tūkojams un saprotams, un tādēļ paldies par jūsu komentāriem. Gribētu dzirdēt vēl papildus komentārus, kā jūs gribat labot eh, šādu te, nu, neveiksmīgu situāciju, kā izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē. Merci, monsieur Depré. Mm, Deprē kungam vārds tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Lai viss būtu pilnīgi skaidrs attiecībā uz šo polemiku, kas sākās par uh, budžeta grozījuma numur 6. Man šķiet, ka te ir tādi trīs ļoti būtiski jautājumi kur nepieciešams saņemt skaidrojumu un kur nevar būt nekādas neskaidrības pirmām kārtām par procedūru, kas ir atļāvus nonākt pie cipara, kas figurē jūsu dokumentā. Vai ir skaidrs, ka te nav runa par kaut kādu komisijas eh, priekšlikumu kā tādu, bet ka te ir runa par reālu darbu, ko ir eh, veicis Eirostats Uh, kopā ar dalību valstu ekspertiem, kas ir atbildīgi par uh, šīs summas uh, definēšanu katrā valstī. Vai ir skaidrs, ka šī procedūra ir bijusi pamatā summu pārvērtējumam NKI bāzē, nevis kaut kādi komisijas izdomā cipari? Otrām kārtām Runājot par uh, dalību valstīm, kurām ir nācies uh, last līdzaks no savas kabatas, man ir jautājums, vai ir iespēja dalību valstī izvairīties no uh, pienākuma maksāt eventuālā gadījumā, ja nonāk pie rezultāta ka ir kaut kādas papildus nesamaksātas summas, un otrām kārtām kādas ir sekas, juridiskās sekas. Un arī eventuāli finansiāls, ja valsts neveic maksājumu atbilstošajā termiņā. Un trešais jautājums. Un es gribētu, lai komisija atbild ļoti precīzi. Apstiprinot budžeta grozījumu projektus no 2 līdz 7 vai dalību valstīm būs iespēja iegūt no tā vai tie, kas maksās, tiem būs jāmaksā mazāk, un tie, kas saņems, vai tie saņems vairāk. Paldies! Un Arno kungs nākošais. Thank you very much. Um, obvi... Paldies. Nu, acīm redzot, šis ir jautājums, kurš ir politiski ārkārtīgi jūtīgs apvienotajā karalistē šo brīdi. Un ietekme uz apvienoto karalisti ir īpaši jūtamāka nekā uz citām dalību valstīm. Tāpat, eh, ņemot vērā budžeta grozījums numur 6, mēs runājam par 2,1 miljārdu eiro, kuru eh, apvienotā karalistē, kurus nāktos atrast. Un tas ir eh, atspoguļots mēdījos, kā zināms, šoks, tas ir kaut kas tāds, ko eh, Dēvids Kamerons liekas, ka pat nav nojaucis par to, ka tad kaut kas tāds viņam nāks priekšā. Eh, Jautājums par to, cik apvienotās karalists valdība zināja, ka šāds papildus uh, maksājums tiks pieprasīs. Komentārs bez mikrofona, diemžēl tulk nedzird. Es tiešām vēlētos to zināt, un jautājums vai ir kāds īpašs iemesls, kādēļ apvienotās karalistes uh, maksājums eh, tik ļoti eh, ir nesaskaņā ar citu valstu maksājumiem. Ja jūs eh, runājat par to, ka tas ir saistīts ar NKI tātad datu iemaksu prognožu pārskatīšanu, tad Nīderlandes 6,42 eh, miljonu eiro ir vis, nākamais augstākais, bet tas tik un tā ir daudz mazāk nekā 2 miljārdi. Kāpēc šāda milzīga starpība? Un, un Kamerons teica, ka 1. decembrī viņš neko nemaksās. Protams, ka tam būs sēkas, vai es domāju pareizi, ka tas ir 11. pants, direktīvā 1150 līdzsvīta 2000, ka ir jāmaksā noteikti procentu maksājumi un, ja tie netiek samaksāti, tie eh, vēl tiek palielināti. Un visbeidzot, eh, mēdījos apvienotā karalistē runā par to, uh, ka ir vispār runa par to, ka notiks sarunas par šo summu pārskatīšanu. Eh, Times šodien raksta, ka varētu būt kaut kādas sarunas par šo apmēru eh, pārskatīšanu, un arī par to, ka uh, iespējams nebūs, teiksim, šo sodu naudu, ja netiks samaksāts laikā. Nu, jautājums par to, cik liela ir iespēja, ka, lūk, notiks eh, šo te apmēru pārskatīšana. Kalvīņo. Kalvīņo kundze, lūdzu. Paldies, paldies par šiem jautājumiem. Es gribētu vispirms paskaidrot, kādas ir tās normas, kas darbojas, kas ir spēkā un kāpēc tās ir tādas, kādas tās ir. Regula šī te 1150 eh, no 2000. gada, jā, tā ir pamatregula, mm, kas eh, regulē pašu resursu iekasēšanu un tā ir skaidra, eh, priekšrakstoša un detalizēta. Tur vienmēr ir uh, obligāta forma šēl, šēl, šēl. Tur nekas nepaliek komisijas vai dalību valstu iespējās uh, kaut kā interpretēt to, kas ir jāmaksā vai nē. Un tam ir labi iemesli, vismaz divi. Pirmais. Tas ir tas, kas nodrošina to, ka Eiropas budžets vienmēr ir eh, sabalansēts, ka ir noteiktība, ka dalībvalstis vienmēr samaksās, un tās tiešām vienmēr to arī izdara. Un tām tas ir jādara. Otrs iemesls - dalībvalstīm jābūt pārliecinātām, ka pret tām būs vienāda attieksme, ka nebūs nekādas speciālas situācijas uh, atšķirīgām dalībvalstīm. Un tieši tādēļ šis normas ir tik ļoti skaidrs un precīzi, un process balstās uz šo statistisko datu pārskatīšanu, kas parasti līdz oktobra vidum sniedz uh, galīgo datu kopumu, kuru mēs iekļaujam pašu resursu aprēķinos un iemaksās un nosakām arī NKI bilances, un tas tiek darīts katru gadu, un katru gadu tur ir korekcijas. Šogad ir izņēmuma situācija, jo dalība valstis ir izmantojusi iespēju pāriet uz jauniem statistika kas datu vākšanas noteikumiem un iesniegšanas noteikumiem, tas ir pārskatījuši savu NKI un dažas to ir pārskatījuši ļoti būtiski. Un dažos gadījumos tā ir metodoloģiska starpība, reizēm um, aktivitāšu aptvērumā ir iekļauts kaut kas cits, kas nav ticis e, ņemts vērā. Presē daudz raksta par prostitūciju un narkotikām, protams, tas lasītām varbūt ir interesā, interesantāk, bet apvienotās e, karalistes gadījumā ir nevalstisko organizāciju un e, labdarības organizāciju iekļaušana, kas sastāda lielu daļu no NKI un tas e, vienmēr balstās uz neatkarīgu Nacionālo statistikas biroju darbu. Un e, vienošanās tika panākta vienprātīgi, ka šie TNKI dati ir pareizi, lai noteiktu pašu resursu bilanci. Mēs komisijā šeit neiejaucāmies procesā. Mums nav nekādas teikšanas šajā procesā arī tagad, uh, augšminēto iemeslu dēļ. Uh, Mums bija ļoti uh, cieši termiņā ievēro, jo šis uh, aprēķins tiek iesniegts uh, pēc iespējas vēlāk uh, gadā, lai varētu ņemt vērā pēc iespējas pilnīgāku datu kopumu. Un pārskats tika veikts līdz oktobra vidum un 17. oktobrī mēs varējām iesniegt šos te pārskatītos datus visām dalībvalstīm. Vai ir kaut kāds veids, kā dalība valsts varētu nemaksāt? Nu, īstenībā nav regulāri pateikts, ka dalība valstī ir jāiemaksā līdz 1. decembrim. Nav nekādas izvēles iespējas attiecībā uz datumu, uz apmēru, tam ir jābūt tam, kas ir aprēķināts. Un ja maksājums netiek veikts līdz 1. decembrim, tad nav arī nekādus iespējas nepiemērot sodu, kas ir paredzēts regulas uh, 11.50, 11. pantā. Vai apvienotā karalista īpaši cietuši? Absolūtos skaitļos jā, relatīvos skaitļos nē. Citas dalība valstīm ir uh, augstāks korekcija lēmums, ja mēs ņemam procentuālu attiecību no NKI, jo citām dalību valstīm, kurām ir jāmaksā vairāk, piemēram, Maltai, Kiprai, Grieķijai, uh, Eh, Nīderlandē, piemēram, mazajām valstīm šī te relevance ir daudz lielāka eh, attiecībā pret šo valstu nacionālo budžetu. Tā kā es gribētu pabeigt sakot, ka komisijai nav nekādu iespēju Bez eh, sarunas par apmēra mainīšanu to ir noteicis arī Eiropas Savienības tiesas nolēmums, un tam ir uh, uh, savus iemeslus, lai dalībvalsts nevarētu sākt uh, kaut kādu sarunu procesus par to, ka dalībvalstīm būtu jāmaksā kaut kas cits nekā parāda aprēķini. Un, lai izvairītos no tā, kas notiek uh, atkal, tas ir labs jautājums, jo tad, kad regula tika mm, rakstīta, neienāca prātā, ka būs šādi uh, īpaši apstākļi, kas varētu uh, atgadīties vienreiz 15 gados veicot šādu te korekciju. Tuvākajās nedēļās, ko es varu teikt, regula neļauj nekādas, nepieļauj nekādas manevrēšanas iespējas, lai mēģinātu uh, Uh, risināt šo te situāciju, politisko situāciju, kas ir radusies uh, tehnisku iemeslu rezultātā. Paldies! Merci, madam. Paldies. Zanīkungs. <coughs> Grazie, prezidente. Ma io vorrei fare. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot dažus jautājumus un arī paskaidrums no komisijas puses. Tas var, tie varbūt ir muļķīgi jautājumi, bet es nesaprotu, kā šis mehānisms strādā un kā mēs esam nonākuši pie šī budžeta grozījuma numur 6. Šķiet, ka dalībvalstis ir pārvērtējuši savus eh, kainī saskaņā ar jaunajiem, jaunajām normām. Man liekas, ka tas ir pilnīgs trakums jo mēs prasām vairāk vai mazāk naudas, balstoties uz jaunā NKI iemaksas prognožu pārskatīšanas, kas attiec uz Itāliju, tad eh, mēs, piemēram, esam tur iekļāvuši ēnu ekonomikas eh, kaut kādus parametrus kā prostitūcija un uh, narkotikas, un tas jau ir pret jau kādiem mm, NKI aprēķināšanas principiem, jo tas jau nerada valsts bagātību, nepalielina budžetu. Nu, tās nu, nav tās aktivitātes, kas rada um, nodokļu ieņēmumus. Tātad šī te nelegālā ekonomika jau nav tiešā, tieši apliekama ar nodokļiem. Tātad vairāk naudas tiek prasīts balstoties uz eh, kaut kādiem mākslīgiem aprēķinu modeļiem kas, manuprāt, ir diezgan iluzori, vai arī šī te pārēķini, pamatojoties uz tā, ka iemaksas, kas balstās uz IKP, tiek aprēķinātas gada sākumā, un tad uh, cipari var atšķirties, piemēram, Itālijā, mm, jo mēs varam progno, kaut kādu prognozi izteikt, un, un pēc tam gada beigās prognozi tiek pārskatīta, un tāda iznāk, ka IKP ir atšķirīgs. Man ir svarīgi saprast, kas tad īsti ir noticis, man ir vajadzīgs paskaidrojums. Un tā kā šis aprēķins ir ieviests, ir noteikts arī jauns intervāls, iespējams, ka ir iespējams, kaut ko prognozēt ātrāk vai īsākam periodam, mēs eh, sapro, un arī saprotam, kāpēc eh, ir šī aprēķinu starpība apvienotā karalistē, bet iznāk tāpēc, ka dalība valsts, kas ir izmantojusi jaunu aprēķinu metodu, bet tā nav jaun, dalība valsts izvēle Es domāju, ka mēs paši sev esam iešāvuši kājā ar šo pārreķinu, jo esam mainījuši iemaksu summas Eiropas Savienībā, jo, kā redzu, sastajā budžeta grozījumā nav īsti skaidrs, kurš tad te ir vainīgs. Vai tās ir institūcijas vai dalībvalsts pieļautās kļūdas, jo dalība valsts ir vēlējušās, tā teikt, gūt sev labumu no šiem te eh, jaunajām aprēķinu metodēm, lai ietaupītu naudu, bet beig beigās iznāk, ka viņam jāmaksā vairāk. Dunāno kungs, lūdzu. Paldies! Jā, šī ir ļoti interesanta diskusija. Mēs runājam par Lielbritānijas situāciju un ko raksta avīzēs un par šiem diviem miljardiem. Domāju, ka, jā, ir eh, jābūt kādiem noteikumiem. Un, ja cipari nāk no oficiālām iestādēm, tad nevar kaut kā kāpties atpakaļ. Es domāju, ka kopējo regulējumu ir jāievēro. Tāpat laikā tomēr ir zinām jautājumi, kas rodās. Jo mēs te runājam par sistēmas, nu, pašiem limitiem, par pašu resursu sistēmu, eh, par pašreiz spēkā esošo sistēmu, par to jau vairāk kārt runāts šajā komitejā, bet es domāju, ka debats vēl nemaz netavojas beigām. Un tāpat arī jaukā, jautājums par šo ēnu ekonomiku, kas man ļoti personīgi arī skan un interesē, uh, kādā līmenī tad par to var uh, runāt. Bet sociālā ekonomika galīgi nav nekāda bērnu ekonomika, tā ir pilnībā kārtībā un virs zemes tā teikt, un to noteikti var ierēķināt šajos nacionālās aprēķinos. Bet, ja runā par nelegālajām darbībām, tad arī jābūt kaut kādiem uh, kopīgiem noteikumiem, lai varētu uh, noteikt tomēr valsts uh, NKI bāzi. Paldies, Tarankungs, nākošais. Thank you. Well, as usual, Louis. Paldies. Nu, kā parasti kā grupa mēs piekrītām referenta priekšlikumiem, bet par taktiku šī gadījumā es eh, attiecībā uz sesto grozījumu neesmu īsti pārliecināts, jo manuprāt, eh, apstiprinot to, mēs parādīsim pārāk daudz labākas grības padomē, kas uh, varbūt varētu likt mums gaidīt mēnešiem eh, par izvirzot visādas neticamas eh, juridisks arguments, lai eh, trešā grozījuma pieņemšana atliktu. Un, manuprāt, šis te priekšlēmums no mūsu puses nāk par labu tikai padomēji, nevis citiem dalībniekiem procesā, un tāpēc Es domāju, mums pret dabu seši vajadzētu iestāties, vismaz tā pašreizajā izskatā. Albrecht kungs. Uh, yes, I, I just, uh, being the, uh, the, the... Paldies, es esmu ēnu referents un gribētu teikt, ka mēs atbalstīsim mūsu referentu un Šie ir ļoti nopietni secinājumi. Mēs vēlamies, lai um, visa pakotne būtu kopā. Lai visi šie budžeta grozījumi būtu kopā salikti vienā pakotnē un dalība valsts ir vienojušās par metodoloģiju. Uh, dalību valstīs atšķirs rezultāti, bet mums te noteikti nevajadzētu vest pārāk garas sarunas. Un sesto budžeta grozījumu nevajadzētu uzskatīt par tādu, kas varētu uh, izjaukt visu pakotnes garu. Tātad pakotnē jābūt kopā, ne, neizjauktai pa gabaliņiem. Un ir jāsāk samierināšanās par budžeta grozījumiem 2015. gada budžetam. Tas ir ļoti svarīgi un Un par sasto budžeta grozījumu mūsu viedoklim nevajadzētu ietekmēt kopīgo pozīciju. Paldies. Deprē. Deprē kungam vārds. Noslēgumā priekšsēdētāji, vai visi ir izteikušies? Jā, visi, kas vēlējās, to izdarīs ar priekšsēdētājs. Varbūt Kalviņo kundzei vēl vajadzēja dot vārdu, lai viņa varētu atbildēt uz trim pēdējiem jautājumiem. Un pēc tam Tad, eh, Deprē kungs, tad jūs izteiksiet noslēgumu Koviņā kundze. Yes, thank you. Paldies. Paldies, ka jūs man devāt iespēju precizēt vairākus jautājumus un uz tiem atbildēt. Jā, patiešām es eh, aizmirsu šeit pieminēt arī Itāliju. Es gribu pateikt, ka mēs eh, jaunos 2010. gada noteikums nesam izmantojuši. Tie stāsies spēkā attiecībā uz pašresursiem, tad, kad uh, pašresursu lēmumu ratificēs visās dalību valstīs. Mēs ceram, ka tas notiks līdz 2016. gada beigām. Līdz ar to mēs izmantojam uh, joprojām 95. They have taken the chance. To... Dalību valstis nav sapratušas eh, šo, šīs prasības at, attiecībā uz pašresursiem. Kādi mērķi eh, tam kalpo, es nezinu, man varbūt jāsazinās ar dalību valstu statistikas birojiem, bet, protams, aprēķini ir jābalsta uz nacionālajiem datiem, un pēc tam ir jābūt diskusijām ar Eurostat, un viņi vienojās šos datus izmantot attiecībā uz pašresursu aprēķināšanu. Vai mēs varam izmantot īsāku laika posmu? Parasti tie ir četri gadi, izņemot to, ja ir kaut kādas iebildes, tad um, uh, aprēķini um, ir um, jāveic atskatoties uz sanāku laika posmu un šie dati eh, tiek izmantot pateicoties sadarbībai starp statistikas birojiem, un varbūt iekavās eh, varu ielikt komentāru, ka ir jāsagatavā, sta, jāsaglabā statistikas procesa integritāte. Mēs visu laiku mēģinām šo procesu padarīt politisku, padarīt politisku statistikas biroju darbu, bet mums ir jāprūpējas par eh, šo struktūru neatkarības saglabāšanu. Un, protams, process sakņojas kopīgos noteikumus noteikumos. Mēs eh, regulāri pārskatām datus un mums ir jāapzinās, kā tos interpretēt, ņemot vērā prasības atšķirīgās valstīs. Jāpatur prātā, ka bu sastais budžeta grozījums nenozīmēs to, ka ES budžetā tiks iemaksāts vairāk līdzekļu. Nebūs vairāk naudas Briselē, nē. Ne mēs mēģinam sabalansēt dalību valstu iemaksas. Dažas maksās vairāk, dažas saņems vairāk. Tātad šeit mēs mēģinam atrast pareizo līdzsvaru. Bet tas, ko pieminēja Deprēkungs, dalību valstu pienesumiem būs pozitīvs efekts 85,5 87,5 miljoni, tā tad jaunie budžeta grozījumi nozīmēs to, ka būs 8, par 87,5 miljoniem vairāk naudas, kas tiks izmaksāt dalību valstīm. I think that that addresses all the different uh, questions that Domāju, ka visi šie jautājumi izskanēja. Runājot par uh, sesto budžeta grozījumu. Paldies! Paldies! Tagad domāju, ka depriekungs varētu rezumēt un pēc tam mēs runāsim par budžeta grozījumu pakotni un tagad būs pēc tam arī balsošana. Paldies! Oui. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Un uh, Es gribētu izteikt šeit grupas kolēģiem kopumā tādu aicinājumu, ka nekad nav labi mainīt stratēģiju tad, kad mēs esam uh, pret partneri, kad jau jautājums uh, cīņa ir uzsākt, jo tas tikai vāja ir mūsu palīdz, poz, pozīciju un uh, ka mūsu nostāja ir nedaudz tāda sairusi un ka visā vismā mēs vairs neesam viena un tā pati armija, kas, kas stingri stājās eh, pretīšu sarunu sākumā. Tāpēc es gribētu aicināt, lai visi kolēģi uh, saglabātu šo konsekvenci, kādu esam ieturējuši līdz šim šajā jautājumā, un tas ir, ka mēs uh, visumā pieņemam uh, visus šos budžeta grozījumus no 2 līdz 7. Un e, neskatoties arī uz sesto budžeta grozījumu un tās saturu, nu te man liekas, e, ir zināmas lietas jāpatur prātā, ka nav bijusi nekāda kļūda ne no komisijas, ne no parlamenta puses šeit par uh, summām. Tās ir dalība valstis. Sarunās ar Eirostatu, kuras pašas ir definējuši savu uh, NKI apjomu ar attiecīgām sekām. Tad kāpēc šīs valsts to ir darījušas, balstoties uz kādiem elementiem? Uh, Nu, varbūt vienkārši labi, lai parādītu, ka eh, šīm dalību valstīm ir bijis ekonomiskais izaugums lielāks par citām valstīm. Jā, kādai dalību valstī ir spēcīgs uh, ekonomiskais izaugums, un tad attiecīgi tas uh, rada ietekmi uz uh, saistībām, kas šai valstī piekrīt. Un uh, tad gribu teikt kolēģim no, no zaļajiem, nekavēsim balsojumu par šo budžeta grozījumu numur 6. Jo nevienam tas nav radījis problēmas, tikai Kamerūnam. Un tagad, nu, ir runa, ka viņi negrib maksāt. Un viņš saka, ka viņš negrib maksāt vai grib vērst sarunas. Ja mēs neņemam vērā šī aprēķina rezultātu, tas nozīmē, ka tā vietā, lai lielākais vairums dalību valstu, kuras, starp citu, ir saņēmējs, nu, ieguvējs no šī jaunā mehānisma, un tad, nu, jautājums, par ko tad te ir runa? Uh, Mēs nedrīkstam šādos apstākļos dot uh, signālu, ka mēs šaubamies, ka mēs uh, minstinamies. Tā būtu ļoti liela kļūda tīri taktiskā saruna vešanas procesā attiecībā uz padomi. Tā ka es tik tiešām lūdzu un prasu ar uh, tādu lielu pārliecību, cik tas ir manos spēkos, lai uh, politisko grupu uh, pārstāvi kopums uh, apstiprinātu uh, to līniju, ko mēs bijām nosprauduši. Paldies, Deprē kungs. Tātad to mēs arī pārbaudīsim burtiski pēc dažiem brīžiem, tad, kad mēs uh, balsosim. Tātad būs indikatīvs balsojums par uh, budžeta grozījumu projektu. Bet runājot par numuru 6, 6 grozījumu, tas nekādā veidā neietekmē visu pārējo budžetu, tā ka nesatraucies. Tas ir jautājums, tas tā ir problēmas starp dalību valstīm. Nu, un es nezinu, kādām sarunām tur ir jābūt un kā tas varētu attīstīties laikā, bet uh, tas nozīmē, ka tie, kuriem būs jāsniem līdzekļi, tiem būs jāgaida, tāpēc, ka citi uh, attiecīgos termiņos neveiks savus maksājumus. Es labi saklausīju jūsu signālu, jūs teikto, un mēs nevaram atstāt nevienu no šiem budžeta grozījuma projektiem ārpus diskusijām. Ja esat ar mieru, tad runāsim par uh, uh, finanšu regulu Eiropas Savienībai. Uh, Grēslas kundze te ir uh, referenta, varbūt mēs dosim vārdu arī komisijai, lai tā mums pastāstītu par šo projektu. Tātad, Eriks Paradī, vai jūs esat gatavs izteikties? Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsādātāji. Tā kā jūs man devāt vārdu, tad es gribētu atgādināt, ka cīņa pret krāpniecību, protams, ir viens no galvenajiem mērķiem komisijas kolēģijā, kas nu pat ir uzsākus darbu, un šajā misijas amata vēstulē, ko Junker kungs nosūtīja visiem komisāriem un vicepriekšsēdātājiem, tātad tas ir mērķis, kas ir jāizno pilnīgi visiem. Tāpat ir svarīgi atzīmēt, ka pirmo reizi budžeta izpildes uh, portfels Nolaf uh, jautājums ir apvienots uh, viceprezidents Džordževs kundzes rokās, un tā ir tāda bezprecedenta situācija, kas ļauj nodrošināt labas sinerģijas un sadarbību budžeta jomā. neusticama ekonomisko operatoru konstatēšana un izslēgšana ir arī iemesls, kāpēc esam nākuši klajā šo priekšlikumu un domājam, ka tas ir elements, kas noteikti uh, pastiprina Olafa izmeklēšanas pilnvaras un iespējas. Protams, labi apzināmies, ka mūsu ierosinātā sistēma varētu ietekmēt ekonomiskos operators un tam varētu būt zināta ietekme uz uh, reputāciju un finanšu situāciju šiem ekonomiskiem operatoriem, un tāpēc esam nākuši klajā ar priekšlikumu, lai rastu pareizo līdzsvaru starp Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvību un tāpat arī uh, eh, ekonomiskā operatora fundamentāla interešu aizstāvību. Tieši tāpēc priekšlikumā esam paredzējuši garantijas, tādas procedurāls garantijas, lai ekonomiskie operatori varētu. Mm, Viņi tas būs ņemts vērā, esam ņēmuši vērā proporcionalitātes principu un esam ierosinājuši izveidot šo mm, struktūru paneli, tātad kurš izskatīs katru lietu, visus gadījumus tādā centralizētā veidā. Tāpat mums nepieciešams rast to pašu līdzsvaru attiecībā uz personas datu publicēšanu, kas uh, skār šos ekonomiskos operators, un mēs aicinam ierosinam publicēt visu informāciju par ekonomiskiem, izņemot par ekonomiskiem operatoriem. Neoficiālā sarunā datu aizstāvs lūdzu nepublicēt šādu informāciju attiecībās fiziskām personām, bet Mēs vairāk tomēr gribētu sakot Transparency International viedoklim un publicēt tomēr visu informācijas kopumu, kas attiec arī uz fiziskajām personām, tātad ne tikai juridiskām personām. Visā šai sakarībā novembra beigās ceram saņemt formālu tādu oficiālu atzinumu no Eiropas datu uh, aizsardzības uh, iestādes. Mēs esam cenšies nodrošināt, lai priekšlikums nekādā veidā neskārt Olaf uh, pienākums sargāt fundamentālās intereses, šo operatoru fundamentālās intereses izmeklēšanas gaitā un tāpat arī attiecībā uz tām personām, Uh, kas tā tad ir devuši šādu slepenu informāciju signālus par uh, kādu nelegālu darbību. Tas paredz sadarbību starp Olaf un komisiju šis uh, regulējumi ietvaros, jo komisijai jāveic attiecīgi preventīvu pasākumu Eiropas Savienības finanšu interešu nodrošināšanai. Olafam ir paredzēts pienākums eh, bez kādas kavēšanās eh, par institūcijām, kurās eh, Olafs izmeklēšanu, un tātad, lai demonstrētu, ka nepieciešams veikt šādas preventīvas pasākums, un tāpat arī Olafam ir pienākums palīdzēt institūcijām tad, kad tās lem par kādu konkrētu pasākumu piemērošanu. Es vēl gribētu piebilst, lai noslēgtu savu stāstījumu, Domāju, ka komisijas eh, priekšlikums ir visām vismaz labi uztverts. Un, kā jau es teicu, Transparency International to pozitīvi vērtējas, kas mums uzdev dažus papildus jautājumus, eh, īpaši par eh, šīs instances, šī paneļa sastāvu, kas runās par, sociā, par operatoru izslēgšanu. Mm, tātad ir arī regulējošā finanšu izteiksmē, tātad kāds tur ir regulējums un kāds tur būs sekas un attiecībā arī uz to, kā komisija pieņemt šos savus iekšējos lēmumus. nu, ir arī tāds kritisks, kritisks uzskats, ko man liekas labi var izskaidrot. par izslēgšanas eh, pamatojumu un interešu konfliktu. Tātad interešu konflikts šeit netiek eh, izslēgts kā vienu no pamatojumiem izslēgšanai. Ir eh, normas finanšu regulā un citos dokumentos, kas nodrošina, ka interešu konflikts un attiecīgais regulējums attiektos arī uz amatpersonām, funkcionāriem. Jā, ir šāda amatpersona, kas ir darbojusies uzraudzības uh, valdē vai kādā citā vadošā struktūra ekonomiskā operatorā, kurš ir piedalījies uh, konkursā, un ja šī amatpersona ir veikusi kādu krāpšanu vai neregulārtāts šādā savā amats kapacitātē, tad darbinieku regulu darbības regulējums arī paredzētu attiecīgus uh, soļus. Uh, Mēs esam vēl pievienojuši arī tādu nopietnu profesionālās darbības pārkāpumu un Tāpat arī darbību vai centienus graut kāds lēmums, ko ir pieņēmusi līdzekļus piešķirošā eh, institūcija vai arī kaut kādas informācijas izpaušana saistībā ar šo konkursu. Tā tad interešu konflikts, manuprāt, ir iekļauts ļoti labi un visaptvaroši un vēl pašā noslēgumā budžeta komiteja jau ir pirmajā, pirmo reizi izskatījis visu šo tekstu un, un gaida Mēs tagad gaidām Gaislas kundzes uh, ziņojumu projektu, lai varētu tālāk uh, darboties korapērā un, protams, pēc tam attiecīgi pēc uh, ziņojuma izstrādāšanas notiks trialogs ar parlamentu. Runājot par padomus reakciju, šķiet, ka dalība valsts tāda pamatreakcija principā bija tāda, ka ir bažas par iespējamu papildus administīvo slogu, kas varētu izrietēt no pienākuma uh, ziņot komisijai par eh, neregularitātēm, kas varētu būt kaut kāda Eiropas Savienības finanšu interešu pārkāpuma, un mēs domājam, ka mēs varētu pārliecināt dalību valsts, ka nepieciešams tomēr saglabāt šo pienākumu, un tomēr ir jāstiprina, jāpalielina sadarbības starp Eiropas Savienības uh, iestādēm, ar Olafi tīpaši, tātad sadarbības starp dalību valstīm ar šīm iestādēm un Olaf, lai varētu nonākt, eh, lai varētu panākt kaut kādu attīstību cīņā pret krātniecību. Un es domāju, ka mūsu priešlikums ir, eh, nu, kā es teicu, jau tie diezgan pozitīvi uztverts no dalību valstu puses, tāpat arī no budžeta komitejas puses, un es domāju, ka eh, tāds arī paliks. Paldies, paldies par tīkungam. Vai tā tad viss iet pareizajā virzienā? Kreslas kundze. Beaucoup, monsieur le président parfois. Paldies, priekšsādātāji. Dažkārt mēs uzdodam jautājumu, kur tad mēs atrodamies. Vielen Dank für die Presse. Turpināšu vācu valodā. Paldies par šo prezentāciju. Mēs runājam par datu banku, un es gribēju kolēģiem paskaidrot, tā ir datu bāze tiem, kas Eiropas Savienība ir piekrāpuši konkursu gadījumos. Tātad tāds melnais saraksts savā ziņā. Un mēs gribam, lai visi arī dalībvalstis, piemēram, var ieskatīties šajā datu bāzē pirms uh, izsludināt konkursu, lai atkal tās neuzkāpt uz tā paša grābekļa. Bet kādēļ tad uh, visur uh, šī situācija, viss šī struktūra tik labi nedarbojas? Es jau astoņus gadus strādāju pie šīs datu bāzes izveidas, un mēs jau 2006. gadā pārskatījām budžetu, un mēs jau toreiz cīnījāmies ar bāzes izveidi, mēs ķīvējāmies ar dalību valstīm, un toreiz trialogā par to mēs arī runājām, un tas bija joprojām tāds um, neatrisinātais jautājums toreiz. Un es gribēju pateikt, ka datubāzē visu šo gadu laikā ir tikai viens vienīgs. Um, gadījums minēts, ne jau tādēļ, ka nebūtu bijuši e, krāpniecības gadījumi, bet vienkārši neviens ne, neaizpilda šo datu bāzi. Nu, kā tad mēs varētu tādu izveidot? Betrug besser zu schützen un auch ein paar Lektionen zu lernen. Mums ir e, patiešām e, jāgūst mācību un nedrīkst piešķirt ES līdzekļus tiem, kas jau vienreiz mūs ir piekrāpuši. Es ļoti uzmanīgi pētīju vienu gadījumu. Viena organizācija, kas piekrāpa ES, atkal saņēma ES finansējumu. Tādēļ šī datu bāze ir ļoti, ļoti svarīga. Paradīkungs, es ļoti atvainojos, es vēl neesmu uh, visu izskatījusi. Es nezinu, vai jūs piedāvājums kaut ko uzlabos vai nē. Uh, Tie kolēģi, kas jo nā, nestrādā um, parlamentā tik ilgi, mēs paši pieņemam te veselu kaudzu likumu, ko paši neievērojam, dalība valsts arī tos eh, nepiemēro, bet arī pašas ES iestādes šos likumus nepiemēro. Šī datu bāze ir tikai viens vienīgs piemērs, kad šie uh, likumi, noteikumi nav piemēroti, jo tas bija pārāk problemātiski. Līdz šim bija tā, ka bija nepieciešams. Uh, Mm, uh, bija nepieciešams uh, spriedums un uh, apsūdzība, lai varētu šo datu bāzi izmantot, bet ir patiešām daudz uh, laika ieguldīts datu bāzes izveidē, un, diemžēl, līdz šim tas nav atmaksājies. Nu jā, mums ir jādara tas labākā manierē. Es neesmu patiešām pārliecināta, vai mēs varēsim to visu kaut kādā veidā atrisināt, bet šī uh, budžeta disciplīnas reforma ir milzīga iespēja izskaust līdz šim pieļautās kļūdas. Reforma ir paredzēta, lai budžeta procedūra varētu labāk izmantot 23.2014 direktīvu par koncesijām un uh, publisko iepirkumu. Uh, 2016. gada sākumā tad šai jaunajā kārtībai vajadzētu stāties spēkā. Komisija šeit piedāvā vairākus interesantus priekšlikumus, eh, e, um, konkursu, vairāk elastības, īsāki termiņi un pēc tam tad eh, attiecīgi eh, grozot līgumus varētu saprast, kā labāk veikt šo konkursu procedūru Šī reforma ir arī tādēļ pievilcīga, eh, tādēļ, ka tās, tā varētu būt eh, pēdējā iespēja kaut ko mainīt šajā pēdējā eh, desmitgadē. Nu, izskatās, ka komisija jau nu, no prieka nesit plauksts, lai visu laiku grozītu budžeta kārtību. Uh, Deleģētie tiesību akti arī ir jāapstrādā attiecīgā darba grupa, jau ir tikusies un tehniskajā līmenī jau septembrī un oktobrī bija pirmā sēžu kārta, kurā mēs arī varējām piedalīties. Protams, ir jāstrādā ar lielākiem apgriezieniem ātrākos tempos, un tas varētu būt iespējams tad, kad jau būs politiskā vienošanās par teksta redakciju. Uh, Ah, budžeta kontrolas komiteja un ārlietu komiteja gatavos atzinumu, to gaidu ar nepacietību un ir skaidrs, ka mm, ārlietu komiteja te nevarēs pārāk izplesties vai izvērsties, jo normas jau attiecas pilnīgi uz visiem, bet mēs esam darījuši daudz ko, jo ārlietu joma patiešām ir tāda sarežģīta, mēs negribējām savu kolēģi dzīvi apgrūtināt tieši pretēji, un patiešām esmu ieintriģēta kas tad tur īsti iznāks. Un es 3. decembrī piedāvāšu ziņojuma uzmetumu, un līdz 8. janvārim eh, nākamajā gadā varēs iesniegt grozījumus. Mēs budžeta komitejā balsosim 5. februārī, un tālāk būs trialogs. Man ļoti patīk grozījumi, bet, nu, lūdzu, varbūt pārāk lielu vaļu savai radošajai uh, ādarei neļaujiet, jo es gribēju piedāvāt arī vairākas uh, priekšlikumus. Es patiešām esmu ļoti daudz uh, nu, grūtībām izgājusi cauri, ņemot vērā grozījumus. Tā, datu bāze. Transparency International Eh, ir eh, paudusi kritiku, un es varbūt varētu arī no tā kaut ko pamācīties. Es gribu izveidot tādu normālu, funkcionējošu datu bāzi, kas būtu reāli izmantojama. Mums, protams, nevajag te tagad pārsteigties un uh, izvirzīt šausmīgi ambiciozus mērķus, ko pēc tam nevarēsim sasniegt. Nē, nu datu bāzē ir jākalpo savam mērķim, un Diemžēl, jā, kā teicu runas sākumā, līdz šim mūsu pieredze nav bijusi pārāk spīdoša. Ir arī grozījumi par 185. pāntu uh, saistības dalību valstīm uh, informēt komisiju par uh, tiem, kas piedalās konkursu procedūrā, un tad, ja mēs runājam par privātajām un publiskajām partnerībām, mēs uh, ķīvējāmies ar komisiju, bija kopīgs paziņojums, un tas ir arī jāievieš uh, budžetā procedūrā, jo mēs negribam te nekādas brīvprātīgas vienošanās. Un tālāk definīcija starptautiska organizācija Ja tas netiks pietiekami labi e, definēts, tad e, citas e, organizācijas apgalvos, ka tās ir startautiskas, varēs saņemt naudu bez konkursa, bet nu, tādēļ definīcijai ir jābūt daudz uh, spēcīgākai. Es jau desmit gadus te strādāju, man jau ir zinām pieredze tādēļ. Uh, definīcijai starptautiska organizācija, kas tā īsti ir, ir jābūt tādai nepiekāpīgai. Komisijas, ar komisijas darba rezultātiem mēs iepazīstamies tādā ļoti atšķaidītā veidā, par to esam arī ļoti bieži strīdējušies. Mums ir jāsaka, kāda informācija mums ir nepieciešama, sevišķi attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu, jo galu galā, ja mēs kā parlaments neizmantosim savus iespējas, nu tad mēs arī pieļausim kļūdu. Tad ir īpašais revīzijas palātas ziņojums, bija eh, tas tika tiks publicēts ar lielu kavēšanos. Jāsaka, ka citreiz nauda aiziet pa nepareiziem kanāliem. Mums šī pretrunīgā procedūra ir jāpātrina vismaz attiecībā uz īpašiem ziņojumiem. Nu, varbūt no tā vispār ir jāatsakās. Es par to vēl diskutēšu gan ar revīzijas palātu, gan ar komisiju, ja mēs runājam par uh, gada ziņojumu, tad šī pretrunīgā procedūra ir jāpātrina, lai mēs varētu arī ātrāk saņemt atbildes uz mūsu interesējušiem jautājumiem un izskaust problēmas budžetā. Protams, mums ir ārkārtīgi eh, daudz jauninājumu, bet mēs, protams, gribam, lai padome varētu budžeta izpildu apstiprināt vienkāršāk. Nu, kādēļ mēs to nevarētu mēģināt arī tagad, jo uh, praksē mm, izmēģinātas un sevi pierādījušas lietas, jo mēs varam turpināt darīt kā līdz šim. Mēs esam pieredzējuši, ka dalību valstīs ir uzņēmēji, kas tagad ir pievērsušies politiskajai karjerai, un tad viņi nonāk pozīcijā, kad pašiem ir jāpārvalda ES līdzekļi. Viņi nav atteikušies no saviem uzņēmumiem, viņi joprojām tajos darbojas, nu vismaz daļēji. Tādēļ ir labāk jāatrisina interešu konflikts problēma. Tas ir ārkārtīgi sar, svarīgi. Uh, Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu tēls tik daudzās dalību valstīs tiek vienkārši novazāts un apēnots, tādēļ jautājums ir jārisina. Protams, mums ir vēl vairāk jautājumu jāatrisina. Es ar uh, lielu prieku uzklausīšu visus kolēģus, kam ir kādu priekšlikumu un kas piekrīt man, ka mēs nedrīkstam turpināt darboties tā kā līdz šim. Un Junkera kungs teica, ka varbūt tā ir pēdējā iespēja komisijai, nu varbūt arī parlaments tagad uh, var uh, izmantot savu pēdējo iespēju uzlabot savu tēlu, jo budžeta un uh, līdzekļu pārvaldība ir patiešām ļoti atbildīgs uzdevums. Es gribētu arī iedrošināt jaunos kolēģus uh, ar mani kontaktēties, ja viņiem ir interesi, ja viņiem ir kaut kāda laba ierosinājuma. Paldies! Merci, madame. Paldies, Greslas kundzei. Mēs uh, ļoti jums uzticamies, kā varēsiet nodrošināt efektīvu cīņu pret visa veida krātniecības formām, kas uh, grauj atbilstošu uzņēmumu darbību un darba ētiku šeit. Mēs gaidīsim eh, tālāku debašu norisi 20. janvārī un 5. februārī notiks balsošana. Tur mēs arī varētu likt punktu, un tagad es varētu, gribētu lūgt eh, dot vārdu Salmāru kungam pastāstīt par Eiropas Savienības uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Report, um, Finland, seen... Tātad uh, šīs ziņojums attiecas uz Somiju. Mēs esam arī pieredzējuši, kā mūs ietekmē globalizācija. Nu, ir jāsaka, ka Somija rīkojās diezgan uh, strauji. Uh, jau dažus mēnešus iepriekš iesniedzot pieteikumu, sākot projektus un programmas, un tam ir saistība ar 634 darbiniekiem, kas tika atlaisti kuģu būvētā eh, Raumas pilsētas tūmā. STEK X kompānijā, kas ir globāla uh, kuģu būvs kompānija. Viņi pārtrauca savu darbību uh, Raumā un 634 cilvēki tika atlaist no darba. Es vēlētos pavisam īsi pieminēt uh, dažus pamata punktus Tā tad Raumā, nu, tas ir Turku rajons, nu, tas, ko viņi tur dara, nu, nav parlamentu uzdevums lasīt viņiem lekcijas, un man arī nē, bet ir dažas lietas, ko esmu iekļāvis. Galvenais ir palīdzēt šiem cilvēkiem rast jaunas eh, darba vietas. Raumas pilsēta saka, ka viņi spēšot katru uh, šo te cilvēku, kas ir atlaists, faktiski uh, nodrošināt viņiem jaunas darba vietas, ja vien plānotie projekti tiks realizēti. Šis ir tas gadījums, kad uh, kuģu būvētāji šie cilvēki ir vecāka gada gājuma, vidējais vecums ir diezgan vecs, diezgan liels, arī, teiksim, veselības stāvoklis nav no sevišķi labs, tā kā tas, protams, ir saistīts ar lielāku risku, bet eh, tieši globalizācijas fonds šeit var dot savu ieguldījumu ar šo 1,4 miljoniem eiro, un es eh, tāpēc esmu uzrakstījis šo savu ziņojumu un atbalstu šo līdzekļu piešķiršanu, izmantošanu. Vai mums ir grozījumiem eh, kaut kādi termiņi, vai mēs taisnīgi iesniedzam šo ziņojumu balsošanai? Mums te runa par grozījumiem. Balsojums komitejā paredzēts 20. novembrī, saka priekšsēdētājs. Un eh, grozījums var iesniegt līdz 6. novembrim pulksten 5. pēcpusdienā. Ļoti jauki, paldies priekšsēdētāji. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Labi, paldies referentkungam. Neviens nav pieteicies izteikties. Tātad 20. novembrī mēs balsosim, jo uh, tad arī uh, eh, paldīsim savu nostāju. Tālāk, Jatena Makī kundzei. Eh, runāt par gada eh, asociāciju Francijā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Siis kysymyksessä on Ranskan Britannissa Peidela Luarin alueella. Es gribēju runāt par uzņēmumu Francijā, Bretaņā, netālu no Luāras ielēs. Tas ir uzņēmums, kas ražo gaļas izstrādājumus, un tam bija jāatlaiž 670 cilvēku no darba. Mēs pieprasījām palīdzību tādēļ, ka cūku uh, gaļas patēriņš Francijā ir samazinājies, tā vismaz tiek runāts no 44 kg uz 39 kg uz cilvēku. Patēriņa cenas Francijā ir augušas, un varbūt eh, šis eh, cūgaļas patēriņš eh, mazākais varētu būt izskaidrojums ar to, Un e, netiešā veidā šo cilvēku atlaišana no darba ir e, saistīta ar ekonomisko krīzi, bet tādu tiešu saiti šeit ir ļoti grūti pamanīt. Varbūt, ka tas notika citu iemeslu dēļ, varbūt, ka cūgais patēriņš ir samazinājies. Jo ir mainījies e, dzīvesveids. Un te ir arī mm, zināmas problēmas, kas saistītas ar uh, sociālo dēmpingu, konkurences deformāciju un, diemžēl, arī uzņēmumu pozīcija ES vienotajā tirgu līdz ar to ir sāšķobījusies. Francija pieprasa apmēram 900 tūkstoši eiro. Uh, darba programmas īstenošanai un tiek runāts par uh, iespējamām subsīdijām, kas tiks uh, piesaistīts vienas pieturas aģentūrai. Tās ir tāds konsultācija centrs bezdarbniekiem. Šos cilvēkus konsultēs divi speciālisti divas um, uh, konsultatīvās uh, firmas, divu konsultācijas uzņēmumi, kas ir ļoti pazīstami, un tātad šie uzņēmumi varēs arī izmantot piešķirtos līdzekļus saskaņā ar komisiju. Uh, šī prasība atbilst visiem nepieciešamiem kritērijiem, un mēs pie, pie, lūdzam izmaksāt šos 918 tūkstošus eiro. Priekšsēdētāju kungs, es saprotu, ka šis jautājums ir apvīts ar daudzām politiskajām interesēm Francijā. Es gribētu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies. Merci, madame, Merci. La, madame la rapporteur. Paldies, referents kundzei. Grozījumi par jūsu ziņojumu. Tā tad uh, tur var iesniegt grozījums līdz uh, 12. novembrim, 2005. un balsojums komitejā paredzēts 20. novembrī. Paldies! Te mēs eh, redzam, kāda ir konverģence starp sociālām eh, darba un visādām citādām tiesībām un jomām Eiropas Savienībā. Tāpat arī Uh, atšķirības starp uh, izmaksu par saražoto vienību, nu tad šajā jomā globalizācijas uh, pielāgošanas fondu jāspēj izmantot saulēcīgi, tad, kad ir lēmts par darbinieku atlaišanu, kaut gan būtu labāk, ja mēs varētu labāk strādāt pie prevencijas. Un tagad pāriesim pie indikatīvu balsojumu, jo mums vēl nav padoms nostājas par. Uh, 2014. gada budžeta grozījumiem par 3., 4., 5., 6. un 7. budžeta grozījumu projektu. Tātad balsojam par to kopumā. Uh, referents uh, grib izteikties. Jā, te tehnisku iemeslu pēc ir jāliek klāt arī 2014. gada neparedzēto pasākumu rezervas pievienošanu, jo Uh, tas uh, saistās ar trešo grozījumu, vai ne? Vai tas nav nepieciešams, kā tur tehniski sanāk? 20. novembrī pie tā atgriezīsimies, saka priekšsēdētājs vēl. Alors, je consulte. Labi, tātad kas ir par? 3, 4, 5, 6, 7 budžeta grozījuma apstiprināšana. Paldies! Kas ir pret? Paceliet roku. Neviens nav. Atturas. Trīs atturas. Paldies! Tagad balsosim par grozījumiem Štefaneka kunga ziņojumā par uh, Andersen uh, īrija, īrijas pieteikumu, otrais uh, punkts, pirmais grozījums, kurš par, mm, pret, atturas. Tātad viens nav pret. Septītais punkts, otrais grozījums, kurš par. Paldies, nolaiziet rokas, kurš pret, 3 pret, atturas, 2 atturas. Apstiprināts. Septītais punkts, eh, trešais grozījums. Balsojam par pirmo daļu. Par referentu atzinam, kurš par? Nolaidiet rokas pret. Atturas. 7b, mm, 4. grozījums. Kurš pār referentu pozīciju? Paldies, pret atturas pieņemts. 7C, 5. grozījums, kurš par pret atturas, 2 atturas pieņemts. 11A, 6. grozījums, kurš par pret 3 pret atturas nav neviens. 12A, 7. grozījums, kurš par pret. pret, pret 3, neviens neatturās. 12b, 8. grozījums, kurš pār referentu pozīciju? Pret. Nav atturas, divi atturas. 12c, 9. grozījums, kurš pār referentu grozījumu? Mm, pret. 3 pret, neviens neaturās pieņemts. Jā, nu pat nobalsojam par 9. Tātad 13. punkts, 10. grozījums, kurš par pret. 3 pret, apturas, neaturas neviens pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par tekstu kopumā ar visiem grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Esam tekstu apstiprinājuši 25 par, 3 pret un neviens nav apturējies. Tagad pārējām Pie nākamā balsojuma par uh, grozījumiem, kas iesniegti Negresku kunga ziņojumam par Grieķijas pieteikumus. Trader Stores, otrais punkts, pirmais grozījums, kurš par pret, pieci pret, pieņemts, divi A, otrais grozījums, kurš par pret, 3 pret, neviens neatturas, pieņemts. Ceturtais punkts, trešais grozījums, uh, referenta mutiskais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Piektais punkts, ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais punkts, eh, piektais grozījums, eh, referents ir par, kurš par? Un pret? Atturas. Pieņemts. 6b, sastais grozījums, eh, kurš par? Pret? Atturas. Divi atturas. Sastais punkts, septītais grozījums, referents par, kurš par? pret. Trīs pret. Neviens neaturas. Astotais punkts. Astotais grozījums. Referenta mutiskais grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. Devītais punkts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. 9a, 10. grozījums, kurš par pret. Neviens neaturas. 9b, 11. grozījums, referents par, kurš par pret. 2 pret, ne, 4 pret, pieņemts. Desmitais punkts, 12. grozījums, atkrīt, Desmitais A, 13. grozījums, referents par, kurš par? Pret. Trīs pret. Pieņemts. Un galīgais balsojums, elektroniski balsojumi tagad. Sākam balsot par dokumentu kopumā. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts 26 balsis par 3 pret, neviens nav atturējies. Tālāk, trešā iedaļa. Deprēkunga ziņojums. Referents vēlas ko teikt. Jā, priekšsēdētāji, nav nekāda labāka risinājuma, kā balsot par 34. un 35. pārskaitījumu, jo tie ir eh, saistās nu pat jau nobalsotiem ziņojumiem, tāpēc es aicinu balsot par šiem pārskaitījumiem. Tātad kurš par? Pret? Atturas? Un par pārējām iedaļām Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tātad jūs e, tātad par Olafu un uh, e, Deprēkungs. Vienā no iepriekšējām sanāksmēm nav ieslēgts mikrofons zālē. Zālē izslēdzies mikrofons. Uh, e, Deprēkungs turpina. Tātad vienā no iepriekšējām sanāksmēm es jau prasīju kolēģiem uh, uzreiz nepieņemt komisijas priekšlikumu, jo mēs gaidām pamatojumu, papildus pamatojumu par diviem pieprasījumiem, kas te ir formulēti. Tagad es pieņemu, ka šī informācija ir sniegta apmierinošā kārtā un varam balsot par šīm divām prasītajām modifikācijām. Paldies. Tātad balsojam par šīm divām modifikācijām. Kurš par? Pret atturas, neviens nav eh, neaturas pārējiem pie citām iedaļām. Fernandes kungs eh, aic, gribēja izteikties par Holmēnes kundzes ziņojumu, vai viņš eh, varēs pārliecināt referenti. Ora, fasu esta pequena intervencija. Paldies, es izteikšos pēc tam īsi referents vietā. Tātad viņai nav nekas eh, pret eh, šīm eh, iedaļām, pret šīm prasījumiem. Ir budžeta pozīcija jauniem funkcionāriem, tāpat arī ir budžeta līnija, kas ir nepieciešama publikācijām un tāpat, lai stiprinātu arī mobilitāti. Tā tad nav nekā pret šiem pārskaitījumiem attiecībā uz uh, Revīzijas palāca 100 tūkstoši eiro. Šeit runa ir par algām. Nepieciešams uh, sekt uh, ārējās darbības dienesta uh, algas arī, un šis pārskaitījums notiek saistībā ar uh, algu modifikācijām 4,6 miljonu eiro. Un tas nepieciešams arī, lai stiprinātu dažas uh, uh, budžeta pozīcijas, kas ļoti svarīgas. Un tāpēc es aicinu komiteju balsot par šiem trīs pārskaitījumu pieprasījumiem. Paldies! Paldies Fernandes kungam, kurš runāja Holmējas kundzes vārdā. Vai mēs balsojam kopā, ja par katru iedaļu atsevišķi kopā balsojam? Nu, tad sākam balsot. Tātad kas par? Celiet roku. Kas pret? Neviens nav pret atturās. Divi atturās. Tad esam noslēguši balsojumu. Neviens vairāk nevēlas izteikties, vai kāds grib izteikties pie dažādiem citiem jautājumiem. Nu, acīmredzot, nē, tad esam komitejas sēdi pabeiguši un aicinu koordinātors palikt zālē. Pēc trīs minūtēm mēs sāksim koordinātoru sēdi.